Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons une réunion qui. Dargie kolēģi, es ierosinu sākt mūsu šīs dienas sanāksmi, jo mums patiešām ir ļoti piesātināta darba kārtība un maz laika. Tādēļ centīsimies izmantot to pēc iespējas efektīvāk. Es gribētu sveikt Eiropas Investīciju bankas prezidentu un Startautiskā valūtas fonda ģenerālu direktoru, kuram padome uzticējusi eh, veikt mm, izpēti par Eiropas investīcijas bankas ārējo mandātu. Ņemot vērā Tātad pirmo punktu mums ir jāpieņem darba kārtība, nekādi komentāri par darba kārtības projektu nav saņemti, eh, bet būs eh, pavisam neliels izmaiņas, nevis attiecībā uz saturu, bet secību. Tātad 18. punktu skatīt pēc 6. punkta. Un tad septītais punkts tiks skatīts pēc 17. attiecīgi. Klaus Svelers vēlas piedalīties šajās diskusijās, lai varētu atbildēt uz jautājumiem. Es domāju, tas ir pamatots lūgums. Tādēļ šo punktu skatīsim apmēram bez 26. Tālāk jums ir pieejams eh, saraksts ar šodien uh, pieejamo tulkošanas režīmu. Un gribētu norādīt, ka šī sanāksme tiek arī translēta internetā. Es gribētu norādīt, ka diemžēl epikoika, kas bija e, ļoti laba darbiniece, pārgāja uz interneta dienestu, uh, Viņai, diemžēl, nācās mūs pamest, bet, protams, mēs viņu apsveicam jaunajā amatā. Paldies, tārkie draugi! Tātad trešais punkts protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 2010. gada 20. janvārī un 26. un 27. janvārī. Ja nav komentāri, tad uzskatām šo protokolu par apstiprinātu. Tagad varam pāriet pie ceturtā punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar vadības komitejas priekšsēdētāju Kamdesus kungu par secinājumiem un priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas investīciju bankas ārējo mandātu. Šī tēma ir ļoti svarīga. Un es gribētu piebilst, ka es attiecīgajās komitejās saviem kolēģiem. Esmu izteicis uzaicinājumu piedalīties eh, šajā sanāksmē, pievienoties mums, un mūsu vidū ir budžeta kontrola komitejas priekšsēdētāja vietnieks, kā arī eh, šīs komitejas referents par Eiropas investīciju bankas, no monetāro lietu komitejas ir Čurī kungs un arī Berman kungs ir mūsu vidū, kurš arī ir referents pār šo tēmu ārlietu komitejā. Tā pirms es dodu vārdu es došu iespēju Kavaču kundze izteikties par procedūru. Priekšsēdētāji, paldies! Pavisam īsi. Runājot par situāciju Madeirā, jūs zinat, ka Madeirā ir notikusi šausmīga dabas katastrofa, ir gājuši bojā daudz cilvēki, daudz guvuši ievainojumus. Šo dubļu plūdu rezultātā e, infrastruktūra ir bojāta, ūdens apgāda traucēta, telekomunikācijas sistēmas apdraudētas un tādēļ Madeirai nepieciešams mūsu atbalsts. Visi Portugāles deputāti strādā pie kopīga priekšlikuma, uh, Eh, kas eh, tiks publiskots rīt, un es esmu pārliecināta, ka Portugāles valdība noteikti arī um, vērsīsies pēc palīdzības pie solidaritātes fonda. Gribēju jūs tikai par to informēt komitejā, un domāju, tuvākā brīdī, tuvākā laikā jūs arī saņēmsiet šo lūgumu. Gribētu aicināt jūs atbalstīt to. Paldies! Paldies! Mēs tiešām bijām šokēti par šo traģēdiju, kas skāras Madēru esam redzējuši uh, kadrus televīzijā par šo šausminošo dabas katastrofu. Un es esmu uh, pārliecināts, ka visas Eiropas institūcijas darīs visu, lai um, palīdzētu uh, nelaimīgajiem iedzīvotājiem, kurus skārus šī dabas katastrofa ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Uh, Žaļī kundze pievienojusies mums, un es gribētu tātad jūs, Žaļī kundze, sveikt šeit. Un tagad es došu vārdu Mišelam Konsju. Gribētu tikai atgādināt, ka viņš patiešām ir ļoti aizņemts cilvēks. Viņš ir viens no gudrajiem vīriem, uh, kuru aicina visas startautiskās organizācijas gan šeit, gan arī citviet dalīties savā pieredzē attiecībā uz ekonomikas un finanšu jautājumiem. Padome lūdza viņu sniegt atzinumu un rekomendācijas pār Eiropas investīciju banku un uh, dot padomas attiecībā uz Eiropas Savienības ārvalstu politiku laika periodā no 2009. līdz 2013. gadam, tātad veidojot šo ārpolitiku. Un eh, Konsjūkungs un eh, Eiropas Investīcija bankas uh, Eh, priekšsēdētājs tagad piedalījās šī ziņojuma gatavošanā, un eh, ziņojums tika iesniegts Eiropas kopienu institūcijām, un Komsju kungs ir šeit, lai informētu mūs par saviem secinājumiem, kas attiecīgi ļautu mums sagatavoties savām debatēm par finanšu perspektīvām, tīpaši ņemot vērā Eiropas investīciju bankas lomu, ko tā spēlē. Dažreiz tas patiešām ir galvenais finanšu instruments atsevišķām Eiropas kopienas politikām. Tā kā tiešām došu vārdu jums tagad. Paldies priekšsēdētāji un jau pašā sākumā es gribētu teikt, ka man ir tiešām liels pagodinājums būt šeit un runā, uzrunāt jūsu komiteju un citu Eiropas parlamentu komiteju pārstāvjus šeit. Es tiešām nedomāju, ka man tiks piešķirts šāds gods un iespēja, kas padara to visu vēl jo pa patīkamāku man. Mani tiešām aicināja būt par priekšsēdētāju šo desmit viedo vīru komitejai vai grupai. Un mūs lūdza izvērtēt to, kā varētu kādu, teiksim, varētu veidot šo mandātu, kas uzstāts Eiropas investīcija bankai un kā to realizēt. Šis mandāts tika nodefinēts jau 2007. gadā, tā kā pēdējos divos gados, 2008. un 2009. gadā mēs strādājām pie situācijas izvērtēšanas. Mm, mēs eh, balstījām savu darbu uz ļoti detalizētu ārējo novērtējumu, lai redzētu, kas ir izdarīts un ko varētu uzlabot. Un lai arī Eiropas investīciju banka ir izdarījusi ļoti daudz laba darba, ir lietas un vietas, ko varētu uzlabot. Bet problēma, protams, ir tajā, ka šo gadu gaitā, kā jau jūs to zinat, pasauli ir mainījusies un Eiropa ir mainījusies. Tā ir mainījusies visai radikāli. Un tādēļ mūsu darba grupa, ja tā varētu teikt, uh, zināmā mērā nejutās pārliecināta, ka mēs varēsim eh, attaisnot uz mums liktās cerības, ja mēs tā burtiski interpretētu mūsu mandātu, tas ir tātad pateikt, kas darbojas un kas nedarbojas. Tas mēs jutāmies kā ģenerāļi, kas gatavojas karam. Es domāju, ka mums drīzāk vajadzētu domāt, kā rīkoties šajā izmainītajā pasaulē, eh, kas izveidojās pēc šīs krīzes, kā arī ņemot vērā Lisabonas līgumu spēkā stāšanos. Tagad ir panākta, zinām, vienošanās attiecībā uz iekšējo politiku, un tas attiecīgi ietekmē Eiropas investīciju banku, un es neuzskaitīšu šīs daudzskaitlīgās pārmaiņas, kas notikušas šajā periodā jo mums ir jāskatās, kas ir jādara turpmāk, nākotnē, ņemot vērā šīs izmaiņas. Un tas noteikti atšķirs no tā, ko mēs eh, ieteiktu iepriekš, ja šīs pārmaiņas nebūtu notikušas. Uh, Līdz ar to mūsu mandāts, protams, nebija tik detalizēts tādēļ savu ziņojumu sadalījām divās daļās. Ziņojuma pirmajā daļā ir rekomendācijas, kuras mēs izstrādājām, kad situācija bija visai skaidra, bet otrajā daļā mēs mēģinājām prognozēt un paredzēt, kāda Eiropas investīcija banka varētu kļūt pēc 2012. gada līdz 2020. gadam, lai apmierinātu Eiropas ambīcijas un ņemtu vērā to, ka ir izveidojusies jauna tiesiskā vide pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Katrā ziņā Eiropa grib kļūt atpazīstamāka eh, visās arēnās pasaulē, ieskaitot arī atti, eh, mm, attīstības palīdzību, un tādēļ es domāju, ir tikai vietā, ka Eiropa sagatavo atbilstošu finanšu instrumentu. Tādēļ mēs ierosinājām, es negribētu teikt rekomendējām, bet ierosinājām, ka varētu būt uh, divi iespējamie scenāriji. Un tad eh, padome un, un dalībvalsts varētu izmantot varbūt savu īstēlu šai sakarā. Bet par tuvāko nākotni. Eh, vispirms viens komentārs. Tomēr nebūsiet pārsteigti, ka mēs nonācām pie secinājuma, ka Eiropas investīciju banka, pat ja tā tiek salīdzināta ar visām pārējām lielākajām pasaules finanšu iestādēm. Eiropas investīciju banka ir unikāls instruments Eiropas Savienības rīcībā. Un es gribētu teikt, tā ir ļoti efektīva, racionāla banka, kas nodrošina pievienoto vērtību ņemot vērā tai noteiktos ierobežojumus, kas attiecās uz Eiropas investīciju bankas ārējām aktivitātēm, kas veido tikai 10% no tās kopējā darba apjoma. Šī banka ir kļuvusi eh, par tiešām izcilu banku pietiekami diskrēti. Uh, tajā pat laikā Eiropas investīcija banka šīs ārējās aktivitātes ir uh, tiešām kļuvušas pamanāmas. Un tādēļ daudz vairāk nekā citas attīstības bankas. Un mēs pat varētu teikt, ka tā varētu būt lielāka nekā Pasaules banka. Mēs runājam par augstākās klases finanšu instrumentu, kas e, ir pieejams Eiropas Savienībai, ko tā var izmantot. Un jāatcerās, ka tā var darīt vēl vairāk, lai atbildētu uz Eiropas ambīcijām ar nosacījumu, tās mandāts tiktu mainīts, tās resursi tiktu atbilstoši pielāgot, bet katrā ziņā mēs varam noteikti darīt vairāk. Šeit es gribētu piebilst vēl dažus vārdus šai sakarā. Un uz to norādīja arī ārējie vērtētāji. Šī banka tai nevajadzētu kļūt par savas daudzpusības upuri, jo banka vienmēr ir bijusi ļoti piesardzīga attiecībā uz cilvēku resursu palielināšanu un jūs sīdes 62. ziņojumā dod tabulu un tur patiešām ļoti labi tas viss ir paskaidrots. Eiropas investīciju bankā ir daudz mazāk darbinieku. Un tas ir galvenokārt tādēļ, ka nodarbojoties ar šīm ārējām aktivitātēm banka izmanto tās pašas metodas, tos pašus ierobežotos līdzekļus, ko tā izmanto aktivitātēm Eiropas Savienībā, un te rodas problēma. Jūs aicinājāt Eiropas investīciju banku dot ieguldījumu attīstības lietās, bet es domāju, ka attiecīgi ir jānodrošina līdzekļi bankai, lai tā to varētu izdarīt. Tādēļ mēs nevaram salīdzināt uh, to ar to, piemēram, kas ticis darīts mm, dalību valstīs. Tā kā grupas viedoklis ir tāds, ka banka var darīt daudz vairāk, lai kalpotu Eiropas Savienībai, bet ar nosacījumu, ka jūs ļaujat bankai piesaistīt ne tikai finanšu līdzekļus un cilvēku resursus, bet arī administratīvos resursus, lai izpildītu savu misiju. Bez tām komisija ir sagatavojusi sešas galvenās rekomendācijas. Tālāk ir svarīgi, lai mēs nodefinētu mandātu un nodefinētu šī mandāta ieviešanu. Man šķiet, ka tās tēmas, ko esat izvēlējušies, lai fokusētos uz bankas mandātu, ļoti lielā mērā atspoguļo šīs bankas lomu, ekonomisko infrastruktūru, pielāgošanos klimatizmaiņām. Uh, Uh, Eiropas Savienības finansējumu, atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem un tā tālāk un tā tālāk. Ir mērķi, ko jūs esat norādījuši kā prioritāros, ņemot vērā dažādos reģionus. Tā kā ļoti svarīgi, lai parlaments um, turpinātu finansēt šīs prioritātes. Es domāju, ka Mums vajadzētu nodrošināt, lai koordinācija starp komisiju un banku būtu ciešāka, it īpaši, kas attiecās uz operatīvo vadlīniju definējumu. Un šeit mēs ierosinām katru gadu organizēt konsultāciju procesu starp banku un komisiju. jo ņemot vērā prioritātes, par kurām jūs esat lēmuši, būtu jāskatās, lai tās arī attiecīgi efektīvi tiktu realizētas. Mēs esam norādījuši, ka šajā mainīgajā pasaulē pieņemt mandātu uz septiņu gadu periodu šķiet ir pārāk ambiciozi. Varbūt mēs varētu atrast veidu, kā nedaudz mainīt virzienu šī termiņa vidū, ja tas ir nepieciešams. Tātad pielāgot šo mandātu reālajai situācijai. Tā ir viena rekomendācija, bet otra rekomendācija izriet no pirmās. Tas ir ņemot vērā jūsu ieteikumu atbalstīt attīstību. Jūs paudāt vēlmi, lai EIB akceptētu izmaiņas un kļūtu citādāka. Tas ir kļūtu par banku, kas atbalsta attīstību. EIB tika izveidot, lai finansētu investīcijas. Tā tika izveidota dalību valstīm, Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tagad tiek ierosināts būtiski mainīt šo nostāju un lai tā kļūtu par banku, kas atbalsta attīstību, bet tādas lietas nenotiek vienas dienas laikā. Ir jāizveido atbilstošie tiesiskie instrumenti, ir jāizmaina personāls un ir jāizmaina bankas mentalitāte un darba kultūra. Tam ir vajadzīgs laiks. Es zinu, ka EIB un tās prezidents uh, ir gatavi strādāt šajā virzienā, bet praksē tas būs iespējams tikai un vienīgi tad, ja bankai ļaus attiecīgi piesaistīt cilvēku resursus, kas ir atbilstoši šīm komplicētajām darbām. Un ir nepieciešamas eh, tādas sajaukšanas procedūras, ja tā varētu teikt, attiecībā ar komisiju. Līdz ar to mm, vajadzētu ļaut izmantot tos līdzekļus, kas ir patreiz pieejami komisijai, kas ir pieejami atsevišķiem fondiem, un tie būtu jāiepludina EIB aktīvos. Īstermiņā bankai ir jāpievērš lielāka uzmanība jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar attīstību, piemēram, klimata pārmaiņu jautājumi. Tālāk eh, jautājums par to, kā mums būtu jāpielāgojas jaunām situācijām. Šeit atkal ir jautājums gan par ziedojumiem, gan par aizdevumiem. Tāpat bankai būs jāpievērš lielāka uzmanība lokālai infrastruktūrai un investīcijām, kas varētu ietekmēt šos jautājumus. Tāpat būs jāņem vērā sociālie aspekti, cilvēktiesības, jautājumi, kas saistīti ar konfliktu novēršanu vai konfliktu atrisināšanu. Tie ir jautājumi, kas ir daļa no tā konsensusa, kas tika uh, panākts, kad uh, lēmāt, ka bankai jāiesaistās arī attīstības procesos. Bet, kā es teicu, tas ir saistīts ar praktisko instrumentu pieejamību. Šeit ir jārunā arī par izglītību un sociālas politikas jautājumiem. Bet ir vēl viena lieta, kas ir svarīga un ko vajadzētu pieminēt šeit parlamentā. Tas ir lēmums, kas jāpieņem par diviem miljardiem lielu asignējumu, lai nodrošinātu pasākumu īstenošanu pēc šīs izvērtēšanas. Jautājums, vai šī tranža ir jāatver vai arī jāaizmirst? Mūsu grupa uzskata, ka būtu vietā piešķirt šos līdzekļus, atvērt tos un izveidot sistēmu, bet ar diviem nosacījumiem. Pirmais nosacījums. Nevajadzētu mēģināt izmainīt šīs reģionālās pakotnes un vairāk dot Mums ir uh, reģionālās pakotnes, kas ir izveidotas un, un, un ļoti labi darbojas, bet pēc Kopenhāgenes rezultātu izvērtēšanas, es domāju, ka nav vairs iespējams palielināt to naudas daudzumu, kas ir pieejams uh, lai reaģētu un pielāgotos klimata izmaiņām. Tādēļ mēs ieteiktu, lai šī nauda, šie divi miljārdi, tiktu izmantoti, tik būtu pieejami. Bet, kā es teicu, ir divi nosacījumi, kas jāizpilda. Viens no tiem ir sekojošs. Ir jābūt atbilstošam šim miksam, kur būtu uh, aizdevumi un ziedojumi no komisijas puses. Un otrs nosacījums, tad, kad e, šīs subsīdijas tiek piešķirtas, tad, lai viss, teiksim, e, šī koordinācija un sadarbība starp institūcijām ir jāuzlabo un ir jāņem vērā izstrādātās rekomendācijas. Tālāk runājot par nākamo rekomendāciju, kas ir manā sarakstā, mums lūdza izvērtēt, vai nebūtu iespējams uzlabot šo pievienoto vērtību, ko dod banka, un vai nevarētu izmainīt tās biznesa modeli. Tāpat kā sportā, jūs taču uzvarētājs nenomainat. Un tādēļ es domāju, ka nebūtu eh, prātīgi revolucionārā veidā mainīt esošo EIB biznesa modeli. Bet, protams, varētu labāk un efektīvāk izmantot tās garantijas, ko jūs esat piešķīruši, jo mēs uzskatām, ka daudzi pasākumi, kas tiek veikti balstoties Eiropas Savienības garantijām, varētu darīt arī ar bankas pašriska palīdzību, līdz ar to atbrīvotos vieta citām garantētām darbībām. Tātad mēs ierosinām šādu pakāpenisku pārēju. un mēs aicinām banku turpināt šīs aktivitātes, izmantojot pašas resursus. Banka to ir sākusi darīt. Tehniskā palīdzība tiek sniegta attīstības valstīm. Tiek nostiprinātas eh, pārvaldes institūcijas attiecīgajās valstīs. Uh, un šie attīstības kredīti tiek izsniegti uz jauniem nosacījumiem. Tā kā daudz kas jau tiek veikts un darīts, balstoties uz komisijas budžetu. Bet lēni, bet pārliecinoši tā tomēr banka varētu pāriet uz kredītu izsniegšanu, balstoties uz saviem aktīviem Tālāk runājot par sadarbību ar um, citām daudzpusējām finanšu institūcijām un komisiju. Mūsu ziņojumā ir vairāk ierosinājumu attiecībā uz EIB sadarbību ar komisiju. Un te es varētu teikt, ka es redzu, ka ir ļoti daudz labās gribas no abām pusēm. It īpaši jautājumos par šo aizdevumu un ziedojumu sapludināšanu un ciešāku sadarbību attiecībā uz pētījumiem. Varbūt lietas nevirzās uz priekšu strauji, bet mēķtiecīgi. Un viens no tādiem vadmotīviem šajā sadarbībām, te man ir jāatzīstās vainā, ņemot vērā man iepriekšējo pieredzi, Tātad jautājums par sadarbību starp daudzpusējām finanšu institūcijām. Godīgi sakot, tad, kad notiek G7, G8 vai G vienalga, cik sanāksmes, ko tad cilvēki saka? Viņi saka, jā, mums ir jāuzlabo sadarbība starp dažādām institūcijām, un viņi aicina viens otru to darīt, un tā. Un cilvēki to dara vien pārliecinošāk. Bet tas patiešām ir noderīgi, jo lēni, bet pamatīgi notiek uzlabojumi šai sakarā. Un mēs zinām, kādas ir institūcijas, un šīs institūcijas grib uzturēt savas, teiksim, šīs ierastās darbības un ierosina to visu. Līdz ar to mēs saprotam, ka Kaut arī daudz ir sasniegts, vēl ir ļoti daudz darāmā, un pat parādās, teiksim, šis stikla kupols, kuru ir grūti kuram ir grūti tikt cauri, un mēs, lai arī, mēs, mēs tomēr cenšamies reorganizēt institūcijas, lai to panāktu. Varbūt man nevajadzēja runāt tik atklāti par šo tēmu, bet es tiešām domāju, ka mums ir jāturpina aicināt institūcijas strādāt kopā un nevis veikt paralēlas finanšu operācijas, kur klientam ir jāaizpild vienu un tā pati anketa sešas reizes. Tad varētu būt viena organizācija, kas ir atbildīga par to un viss. Mēs tiešām varētu izmantot šeit daudz un dažādas līdzekļas, lai būtu efektīvāki. Tālāk vēl viena lieta, par ko gribēju runāt. Ir vēl viena interesanta parādība saistībā ar EIB. Tas ir, tā ir liela ārējā banka, kas eksistē. Tā šķiet aizdeva 9 miljārdus eiro un tā ir augusi zināmā mērā Eiropas Savienības iekšienē tajā pat laikā, pati to neapzinoties. Un tagad mums ir, teiksim, šī paplašinātā banka, šī lielākā banka, kurai joprojām ir tā pati mentalitāte, kāda tā bija, kad tā bija mazāka mēroga banka. Ja mēs gribam, lai šī banka nodarbotos ar ārējām aktivitātēm, tad varbūt veidot kaut kādu jaunu atsevišķu struktūru. Mēs uzskatām, jā, ka tas ir laikā un vietā, jo tas radītu jaunu EIB tēlu. Tas uh, projicētu šo jauno tēlu uz ārpusi, un tad šī jaunā atsevišķā struktūra, ārējo attiecību struktūra pie EIB bankas, uh, varētu, um, teiksim, simbolizēt šo jauno lomu. Tas uzlabotu noteikti partneriem sniegto pakalpojumu kvalitāti, tā būtu tiešāk saistīta ar šiem ārējiem partneriem, un, ja mums ir jāgatavojas nākotnē, tad varbūt tas patiešām ir solis pareizā virzienā. Jā, es esmu tiešām jau pārāk ilgi runājis, bet tas man liek runāt par tām perspektīvām, ko mēs centāmies atvērt laika periodam līdz 2020. gadam, kad Eiropas Savienības ārējās aktivitātes izjutīs daudz plašāk. Un varbūt patiešām būtu vietā iet tālāk nekā tas ir darīts līdz šim Un mums vajadzētu raudzīties, kā mēs Eiropas Savienībai varētu dot šo efektīvu ārējās darbības instrumentu. Un es pieminēju divas iespējas. Tās, protams, ir jāizvērtē detalizētāk, Tas būtu jādara tiem cilvēkiem, kuriem ir jāsaka, kas ir sasniegts, kas ir realizējams no tiesiskā un finansiālā viedokļa. Bet šīm divām iespējām vai scenārijiem ir viens kopsaucējs. Mēs uzskatām, ka tām ir jābūt iespējamām bez papildus finansējuma piesaistīšanas. Tas ir nepalielinot kapitāla, kas tiktu izmaksāts, lai izmaksas tādu saglabātu vai varbūt pat samazinātu. Tātad pirmā doma ir apvienot EIB un komisijas struktūru, kas ir atbildīga par investīciju darbību uzlabošanu. Ja šīs divas struktūras apvienotu, tad mēs izveidotu kaut ko līdzīgu Pasaules bankai. Un tā būtu banka, kas varētu gan uh, apsaimniekot investīcijas, gan arī ilgtermiņa aizdevumus. Es domāju, ka šeit varētu strādāt kopā arī ar komisiju. Otrais variants - zem viena jumta, kas piederētu dalību valstīm, mums būtu visi, teiksim, šie, visi šīs struktūras, kas iesaistītas ārvalstu investīciju veikšanā. Te mēs runājam par 63% no kapitāla, kas Eiropas Savienībai pieder EIB patreiz. Te mēs varētu pievienot uh, komisijas naudu, Eiropas padomas banku, mm, EIB. Tad tas nodrošinātu tādu lielāku redzamību, un tas būtu instruments, kas būtu svarīgs, nozīmīgs pasaules līmenī. Un tā varētu kļūt par reālu ārējās rīcības dienesta partneri. Paldies! Merci beaucoup, cher ami. C'était effectivement un exposé très dense. Paldies! Paldies runātājiem, saka priekšsēdētājs. Nu, tas bija patiešām pamatīgs ieguldījums. Protams, mums ar ļoti lielu interesi būs tālāk jāizpēta jūsu priekšlikumu. Tagad došu vārdu Kalfinu kungā, kas ir mūsu referents, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es noteikti arī vēlējos pateikties pārstāvim par viņa prezentāciju. Un, protams, vēlējos pateikties arī visiem pārējiem viedajiem vīriem, kas uh, piestrādāja pie šī ziņojuma. Uh, Domāju, ka ziņojums atspoguļo mums ļoti skaidru ainu, proti, ko mēs vēlamies sasniegt, pateicoties bankas ārējam mandātam. Es domāju, ka arī šie priekšlikumi noteikti rezultēsies labās likumdošanas normās. Jūs jau to minējāt, protams, mums jādomā arī par to, kā mainīt savu domāšanas veidu. Tad, kad mēs runājam par ko mēs īsti vēlamies eh, sagaidīt no Eiropas Investīcija bankas, ņemot vērā ārējo mandātu, ja pilnvars ir divi jautājumi, kas vienmēr uzpeld Eiropas parlamenta darba kārtībā. Pirmām kārtām, protams, rezultāts. Kā darbosies šis ārējais mandāts? Un tālāk, ko Eiropas Investīcija banka dara, lai garantētu tādu pievienoto vērtību papildus jau eh, tām programmām, kas ir tikušas palaistas. Otrs jautājums attiecas uz koordināciju, par to mēs varējām lasīt ziņojumā, šis vārds tur parādījās vairākas reizes. Protams, tas ir no svāra, ja mēs vēlamies garantēt sinerģiju un eh, tajā pašā laikā mēs jau tā eh, esošo struktūru nevēlamies eh, pārkraut ar pārliecīgu lielu sarežģītu slogu. Mēs runājam par koordināciju, jā, ir jārunā gan par ārējo, gan par iekšējo koordināciju. Par to man ir šis tas sakāms. Un vēl daži aspekti. Pirmām kārtām EIB darba caurskatāmība, jo, protams, jūs sadarbojaties ar daudzām valstīm un ir valstis, kur viss finanšu jautājums ir ļoti jūtīgs, proti EIB un citu finanšu institūciju piešķirtājas finansējums. Uh, bieži vien tur ir jāievēro ļoti daudz normu. Jūs teicāt, ka ir arī problēmas administratīvā kontekstā daudzās valstīs tādēļ. Mēs galvenokārt esam interesēti uzzināt, kādi ir rezultāti, kā tiek pieņemt lēmumi un kur gal galā šī nauda no, nonāk. Protams, iesaistītās puses, ieinteresētās puses galvenokārt ir nevalstiskās organizācijas, to mēs ļoti labi zinām. Ja mēs runājam par caurskatāmību, jārunā arī par tādu redzamību. Tas ir jautājums, kas ļoti cieši saistīts ar, ar investīciju bankas ārējo mandātu. Cik lielā mērā valstis saprot, um, cik liels ir viņu ieguldījums Eiropas Savienības politikā. Šī nav tāda komercbanka, kas mēģina par katru cenu gūt peļņu un e, īsteno programmas dažādās dalībvalstīs. Nē, tā ir Eiropas Savienības politikas stratēģija, kas e, palīdz arī lielākus soļus spērt uz priekšu attīstības valstīm. Ja mēs runājam par tādu vidusposma pārskatu, mums noteikti šeit ir jāpiemina arī citi jautājumi, un es būtu priecīgs nāklājā arī ar priekšlikumiem no savas puses. Tagad eh, vairāk jautājumu, kas saistīti ar ārējo mandātu. Nu, varbūt es eh, šo jautājumu varētu izgaismot vēl spilgtāk. Ziņojumā tiek eh, ļoti daudz runāts par iekšējo koordināciju Eiropas Savienībā starp dažādām institūcijām izskanēja arī priekšlikums radīt tādu platformu, kurā varētu sadal, sadarboties dažādas ieinteresētās puses Eiropas Savienības ietvaros. Protams, mēs runājām par bankas resursiem, par Eiropas budžeta pozīcijām, un, protams, šie jautājumi tiek apspriesti neskaitāmos, neskaitāmu, neskaitāmos gadījumos, un ir ģenerāla direkcijas, kas šos jautājumus risina. Tāpat šis jautājums ir kā tāda mapīte iekļauts daudzu mūsu komisāru portfeļos. Protams, eh, jāparūpēs, lai to, lai iegūtie rezultāti būtu patiešām apmierinoši. Tālāk varbūt mums vajadzētu bankai piešķirt vairāk pilnvaru runājot par Eiropas eh, budžeta izlietojumu. Un eh, runājot par lēmumu pieņemšanu, ir jāgarantē, lai institūcijas lēmumu pieņemšanā būtu pietiekami cieši iesaistīts. Par ārējo koordināciju es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir uh, jācenšas koordināciju uzlabot starp visām finanšu institūcijām un iesaistītajām pusēm. Eh, bet kura tad būs atbildīgā galvenā institūcija, vai mēs to varam tā skaidri pateikt? Protams, starptautiskais eh, valūtas fonds, Pasaules banka. Uh, Man šķiet, ka šīs lielās organizācijas eh, īsti varbūt neņems vērā to, kāda ir Eiropas investīcija bankas mērķi. Tātad eh, sadarbība ir iespējams īstenot tikai līdz zināmai robežai. Mēs nevaram radīt tādu kaut kādu utopisku ideālu situāciju, kad visām lielajām institūcijām būs vienāda koordināta pieeja un vienāda mērķi. Bet mēs noteikti varētu palauzīt galvu par eh, tādu kā kopīgu paspārni vairākām institūcijām, EIB, SVF, eh, eh, šīm institūcijām varētu būt, varbūt kopīgi mērķi un kopīgi centieni, lai tos sasniegt. Protams, eh, šeit var būt arī atšķirīgi konteksti, MVU infrastruktūra, tehniskās palīdzības sniegšana. Uh, Un eh, varbūt tieši šeit Eiropas Investīcija banka varētu izrādīt tādu proaktīvāku lomu, bet tādu perfektu pasauli mēs jau nekad neradīsim. Vienkārši mēs varbūt varētu radīt tādas sinerģijas vairākās valstīs, kur, eh, valsts, eh, kur šī banka ir darbojusies. Runājot par rezultātiem. Mēs eh, par šo jautājumu esam runājuši neskaitāms reizes, vai viss notiek pietiekami efektīvi, vai mēs esam apmierināti ar banku rezultātiem dažādās valstīs. Mums ir jāveic pamatīga analīze, vai valsts nauda vai budžeta nauda tiek iztērēta apmierinošā veidā. Ja mēs vēlamies, lai EIB darbotos efektīvi, mums noteikti vajadzētu arī padomāt par to, kā tiek iztērēts Eiropas Savienības finansējums šajās valstīs. Un tad jāmeklē iespējamās sinerģijas, jāpasaka, kas ir efektīvi, kas nē, un jāpadomā, kā mēs varētu, teiksim, vājās vietas uzlabot. Protams, jāpadomā arī par to, kā tiek eh, iztērēts attīstībai paredzētais finansējums Eiropas Savienības valstīs. Ir jau zināms labs iestrādes un noteikti varētu tās vēl tikai paplašināt un eh, izbūvēt pamatīgāk. Vēl kāds jautājums. Tad, kad mēs runājam par atšķirīgiem mērķiem, Eiropas investīciju banka strādā pie ārējā mandāta, tur ir ar infrastruktūru, vīdi, MVU saistīti projekti. Bet tad, kad mēs runājam par attīstību atšķirīgās valstīs, par to, eh, ko panākt šādas investīcijas un ko tās varētu panākt. Varbūt, ka vajadzētu arī padomāt par aktīvāku pievēršanos izglītībai, veselības aprūpei, jo Pasaules bankai tieši šajā jomā ir nu, ļoti vērtīga pieredze iegūta. Un jāņem vērā, ka te varētu arī sadarboties ar attīstības eh, institūcijām, tādām kā Eiropas Investīcija Banka tajā skaitā. Jūs runājat par izvērtējumu vidusposmā, bet noteikti vajadzētu padomāt, kā šīs programmas, piemēram, izglītības un veselības aprūpas eh, jomā arī cīņā pret nabadzību ietekmē dzīvi no dienas dienā šajās valstīs. Ir jāpadomā arī par pareizo kritēriju izveidi, kā var izvairīties no turpmākām kļūmēm un problēmām nākotnē. Daži, varbūt daži sīkumi vēl, nu, protams, nevēlējos tagad eh, pārāk iedziļināties detaļās. Mums noteikti būs iespējas par šiem jautājumiem vēl runāt garu un plaši. Tā tad ir jāatrod veids, kā iesaistīt visas iesaistītās puses, tātad neviens starptautiskās finanšu institūcijas, ES institūcijas, bet arī ANO struktūras, UNICEF, piemēram, viņiem ir labas programmas, arī apraids dienests un tā tālāk. Nu, jāsadarbojas arī ar, ar nevalstiskajām organizācijām. Bieži vien viņi ir kritiski noskaņot pret EIB veiktajām aktivitātēm, bet uh, eh, NVO eh, noteikti var augstu vērtēt to progresu, kāds tika sasniegts caurskatāmības garantijās uh, pagājušā gada laikā. Un ir jāpadomā par vis, uh, visu iespējamo interesēto pušu iesaist šajā darbā, un tas noteikti arī atļaut uzlabot EIB rezultātus. We... Viens no jautājumiem, kas tika apspriests ziņojumā, bija 2 miljārdi eiro. Eh, kas ir jādara un kā tas ir jādara? Kam Deisus kungs teica, ka šī nauda tiek tērēta vides mērķiem, un šī summa nav saistīta ar tiem grieķiem, ar tiem grieztiem, kas e, ir attiecas uz konkrētiem reģioniem. Protams, vīde ir liela prioritāte, bet vai vienkārši pietiek eh, pateikt, šī nauda ir paredzēta vidas projektiem un tā tālāk, bet mums vajadzētu varbūt ļoti konkrēti precizēt, kādiem projektiem šī nauda aiziet, jo divi miljārdi jau mums nenozīmēs liels atšķības, ja šī nauda netiks novirzīta tieši konkrētiem mērķim. Vēl kāds jautājums, ko vēlējos pieminēt. Eh, ziņojumā jūs ļoti pareizi norādījāt uz to, ka administratīvā kapacitāte šajās valstīs ir vāja un ir jāuzlabo arī EIB administratīvās spējas. Bet, ja mēs runājam par koordināciju, varbūt ir jāpadomā arī par Eiropas ārējā dienesta uh, darbības uzlabošanu. Eiropas Savienības delegācijas uh, tātad pārstāv Eiropas Savienību vairākais valstīs, kas uh, tātad ir iekļautas ārējā dienesta sadarbībā. Un Eiropas Investīcija banka, protams, varbūt nevarēs tā cieši sekot visam, kas notiks naudas saņēmē valstīs varbūt varētu palielināt darbinieku skaitu, bet nu, tas nebūtu vienīgais risinājums. Jāpadomā arī par to, kā izmantot iespējamās sinerģijas. Tagad savu uzstāšanos beigšu priekšsēdētāju kungs, jo es zinu, ka, protams, mums ir um, kaut kādā veidā jāiekļaujas atvēlētajā laikā, protams, ir jāpārunā ārkārtīgi daudz jautājumu, un es vēlējos pateikties kam Desus kungam un visiem pāriem, kas uh, sadarbojas pie šī ziņojuma tapšanas. Paldies, paldies priekšsēdētāju kungs! Euh, Paldies! Paldies Kalfinkungam, saka priekšsēdētājs. Nu, e, šeit e, Kandesus kunga paziņojums izraisīja patiešām tādas ļoti jaukas, dedzīgas debatas, bet, nu, diemžēl mūsu rīcībā nav pārāk daudz laika. Lai turpinātu mūsu referenta vicepriekšsēdētāja Kalfina kunga teikto. Es varbūt varētu pieminēt kādu tematu, kas netika pietiekam plaši apspriests pagātnē, proti koordinācijas starp dažādām finanšu institūcijām un donoriem. Tas ir nozīmīgi, bet ir jāpadomā arī par labāku dalību valstu politiku koordināciju, politikas jomu koordināciju. 8 vai 9 miljardi eiro gadā aiziet eh, attīstības palīdzības sniegšanai, bet ja mēs runājam par katras dalībvalsts ieguldījumu, tad eh, šī summa būs vismaz desmit reizes augstāka. Tātad 28 dažādi budžeti attīstības ministru padomēji vajadzētu šo darbu koordinēt, bet, diemžēl, praksē tas nedarbojas tik nevainojami. Tātad viens no jautājumiem, kuram mums vajadzētu tā nopietni pieķerties, ir sekojošs. Koordinācija ir jāuzlabo. Attīstības palīdzība ir tikai viens no piemēriem. Mums jādomā arī par izpēti. Ja mēs runājam par uh, finanšu ietvaru par to, kā finansēt Eiropas Savienības politikas nozars nākotnē, mums ir jāgarantē labāka koordinācija un jāparūpējas par to, lai dalību valstu budžeti tiek izmantoti Eiropas politikas mērķu sasniegšanai. Ja kādas dalību valsts nauda tiek piešķirta, lai varētu sasniegt Eiropas kopienas mērķus, tas ir jādara eh, ar pareizo metožu palīdzību un ir jāpadomā par dažādu iespēju metožu sajaukumu, ir jābūt, piemēram, aizņēmumu un eh, aizdevumu kombinācijai, ir eh, jābūt vairākiem pasākumiem, un tikai tas varēs ļaut eh, nonākt pie labākā rezultāta. Mišēl, vai jūs vēlaties atgriezties pie tā, ko man pat dzirdēt, vai jūs vēlaties komentēt? Paldies! Priekšstādātāja kungs, atsaucoties uz jūs pēdējo pausto domu, protams, savos priekšlikumos man to vajadzēja jau pieminēt. Šajos priekšlikumos izskan ieteikums apkopot EIB komisijas e, līdzekļus un padomāt par e, divpusēju aizdevēju iesaisti. Tā tad būtu varbūt e, nu, tāds viens tā kā katls vai viena paspārne, kuras pakļautībā aizsargā varētu koordinēt visus šos pasākumus. Nu, piemēram, divus miljardus jūs minējāt. Jūs uzskatījāt, ka klimata pārmaiņu apkarošanu būtu pietiekami cēls mērķis un reģionālajam naudas sadalījumam ir jānorisinās pirmām kārtām piešķirot naudu reāliem projektiem. Ja jums ir 3 uh, miljārdi uh, eiro līdzekļu, tie ir uh, mūsu bankas pašresursi, plus 2 miljārdi, tie ir 5 miljārdi, un plus vēl 2 miljārdi, tie ir 7 miljārdi, tātad trīs atšķirīgas finansējuma aploksnes. Tas mums nostāda daudz izdevīgākās pozīcijās komisijas līdzekļu izmantojums mums ļauj nevien atļau, mums ļauj nevien cīnīties pret klimatu pārmaiņām attīstības valstīs, nē, mēs varam arī veidot sinerģijas ar attīstības politiku, tātad šo finansējumu sniegšanu saskaņot ar attīstības eh, palīdzības sniegšanu, un tādā veidā valsts arī pašas varēs aktīvāk cīnīties pret šīm kaitīgajām sekām. Jāņem vērā, ka e, pēdējos gados esam piedzīvojuši liels pārmaiņas, un jūsu institūcija, tātad parlaments, arī ir mainījusi savu attieksmi pēdējo gadu laikā. Ir divas jomas, kur jūs spēlējat ļoti no, e, nozīmīgu uh, lomu, tā tad ir tāda kā kultūrālā revolūcija mūsu bankā. Mēs mēģinām pielāgoties jaunajai pasaulē, jaunajiem laikiem. tika pieņemts arī jauns rīcības plāns attiecībā uz mūsu prioritātēm, un ir izskanējuši arī priekšlikumi, ka varētu izveidot lielāku Eiropas investīciju un reģionālās attīstības banku. Mičela ziņojums pirms diviem gadiem bija tāds kā grūdienis, enerģijas lādiņš. Mēs eh, ļoti daudz eh, aprunājām šos jautājumus. Bulmana kungs, jums ir 30 sekundes, lūdzu. Paldies. Es 20 gadus strādāju kā radiožurnālists. Nu, es varu varbūt divās minūtēs izteikties, bet pusminūte ir nu, tā diezgan nejauka no jūsu puses priekšsēdētāja kungs. Es uh, esmu referents par EIB ārējo mandātu. Eh, sastādīju šo ziņojumu attīstības komitejā, vēlējos eh, pateikties kam desusu kungam, jo jūsu ziņojums ir nācis pareizajā brīdī, un tas patiešām ir nozīmīgs. Mēs esam paredzējuši arī sagatavot vidusposmu pārskatījumu par šo mandātu. Šis patiešām ir ļoti izdevīgs brīdis, lai piedāvātu šādu ziņojumu. Patiešām uh, mums ir nepieciešams arī iesaistīties debatēs, ir nepieciešama tāda patiesa taustām attīstības banka. To jūs pieprasījāt. Ja kaut kas tāds tiks izveidots, jūs varbūt varētu sākt konkurēt ar Pasaules banku. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir lielākā, uh, lielākā akcionāri Pasaules bankā. Kas mums ir nepieciešams? Vai mums ir jāturpina atbalstīt Pasaules banka vai EIB? Es esmu pārliecināts Eiropietis un domāju, ka mums uh, ir jābūt mūsu instrumentiem un rīkiem. Bet eh, vai ir jābūt tādai kā konkurencei starp divām institūcijām, kas abas cīnās pret izstumtību un nabadzību? Pieeja finanšu pakalpojumiem, aizdevumi, uzkrājumi, apdrošināšana. Tie ir visai nozīmīgi uzdevumi. E, man te uz galda ir kaklarota. Es e, nesen tikos ar garīdzniekiem no Kenijas, un viņi teica, lai izveidot šādu kaklarotu, viņiem ir jāņem aizņēmumi. Eiropas investīcija banka ir tāda ļoti. Mais c'est une vision de haut, une vision depuis l'Europe ir ļoti pieticīgi. Jūs runājat par pieejas maiņu, bet eh, tā ir varbūt tāda pieeja no ap, augšas uz apakšu. Cilvēkiem Sahālī, Kenijā ir nepieciešama piekļuva resursiem, konkrētai naudai. Viņiem ir nepieciešama pieeja no apakšas uz augšu, nevis no augšas uz apakšu. Ir jau ļoti jauki sarunāties ar lielajiem spēlētājiem un arī ar MVU, bet es domāju, ka pilsoņu individu labā netiek darīts pietiekam daudz. Protams, ir jādarbojas, jāpalīdz MVU Eiropā, bet ir ļoti daudz uh, darāmā, un EIB noteikti varētu sniegt vairāk atbalsta attīstības valstīm, attīstības pasaulē, uh, uzlabot infrastruktūru, piešķirot aizņēmumus un tā tālāk. Protams, jums nevajadzētu tagad atvērt filiāls pilnīgi visās pasaules malās. Uh, Eiropas investīcija bankai, protams, arī ir jādarbojas saskaņā ar nospraustajiem mērķiem. Uh, klimata pārmaiņa apkarošana, ilgspējīga ekonomika un ir jāiedzīvina arī Lisabonas līguma normas. Jūsu pieticība ir ļoti labi nolasāma. Kas notiek ar uh, mikrofinansējuma instrumentiem? Daudz naudas tiek uh, investēts tieši tajos, un tā nav tikai tāda dzeram nauda. Protams, mums ir nepieciešams pārmaiņas, pārmaiņas gan domāšanā, gan rīcībā. Protams, arī mēs varētu inicijēt šīs pārmaiņas. Ne jau tādā veidā, ka tiks atvērts EIB filiāls malī vai kaut kur citur. Nē, mēs vienkārši vēlamies atbalstīt tur vietējās bankas, lai pilsoņu grupas, kas nonākušas grūtībās, grūtībās varētu piekļūt resursiem, finansējumam. Paldies! Paldies! Mēs uh, uzklausīsim noslēgumā Maistad kungu. Bet no savas puses es vēlējos pateikt, ka Pasaules banka EIB bieži vien abu banku funkcijas pārklājas, bet uh, amerikāņiem īstenībā ir tāds politisks priekšrocības. Ja eiropieši būtu izdarījuši visu, kas viņiem bija jādara, ja viņi izpildītu savus mājas darbus un uh, rūpīgi pildītu Māstrīkstas līguma kritērijus, Un tagad, ņemot vērā to, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgums, mēs mēģinām darboties tāpat kā Pasaules banka, izveidojot it kā tikai vienu vienīgu instrumentu, tas, protams, nesīs līdz daudz pārmaiņu. Un pārmaiņas jau nenorisināsies paši no sevis. Maistat, kungs, lūdzu. Brievement, parce que nous aurons, j'en suis sûr, d'autres occasions de débattre de ces questions. Paldies priekšētā ļoti īsi, jo es esmu pārliecināts, ka mums būs vēl iespēja par to runāt. Es vēlējos tikai apstiprināt, ka Eiropas investīcija bankai jau kādi ieteikumi no Kamdesu kunga komisijas ir ļoti patīkami izņēmums ir ieteikums izveidot eh, filiāli. Mums par to būtu vēl rūpīgi jāpadomā. Mums ir, protams, ir skaidri kādus argumentus, kam tas ūkungs ir izteicis, un tiesa mums ir nepieciešams izmaiņas kultūrā, un es pirmais esmu gatavs atzīst, ka tā kā mēs darbojamies ārpus Eiropas Savienības, uh, Mēs pārāk daudz izmantojam to kultūru, ko mēs izmantojam Eiropas iekšienē. Es varu saprast šo argumentu, bet mums ir jāskatās, kāds būtu izmaksas. Visā citādi visi īstermiņa eh, ieteikumi ir ļoti patīkami, tīpaši ieteikums vienkāršot un harmonizēt ārējās darbības protams, ir grūti mums paskaidrot, kādēļ mēs eh, vienā reģionā varam rīkoties un otrā nē. Tādēļ mums ir nepieciešams vienkāršot un harmonizēt savu mandātu. Tas būtu ļoti labi. Un tas pats attiec uz ieteikumu izstrādāt operatīvās vadlīnijas katru gadu, balstoties uz vienošanos starp EIB un komisiju. Tas būtu ļoti praktisks un pragmatisks veids, kā nodrošināt konsekvenci un saskaņot darbību ar līdzekļiem, un tas mums ļautu rīkoties konsekventāk. Runājot šeit par diviem miljārdiem cīņā pret klimatu pārmaiņām, manuprāt, tas ir pilnīgi attaisnojami. Es varu apstiprināt, ka šādi īstermiņa ieteikumi ir mums ļoti liederīgi. Tagad par otro ziņojuma daļu, kur tiek runāts par ilgtermiņa dimensiju. Es par to neesmu tik ļoti pārliecināts uz doto brīdi, bet man arī ļoti nepārsteidz, ka otrajā daļā tiek runāts ar ļoti sarežģītiem, krietni sarežģītākiem jautājumiem. Un jūs pirmās atbildes parāda to, ka būs ļoti daudz par ko jāpārdomā un būs ļoti daudz materiāla, par ko būs jādiskutē diskusiju laikā ne kā bankas priekšsēdētājs, bet kā Eiropas pilsonis es vēlos teikt, ka mēs piekrītam tām bažām, ko Kamdesu kunga komisija ir paudusi, proti bažas par to, ka ir jāuzlabo mūsu ārējo rīcību saskaņotība un saskatāmība. Ja mums būs vēl kāda iespēja par to runāt, es varētu sniegt pāris piemērus, kuros būs redzams, ka mēs zaudējam savu politisko tēlu un saskaņotību, jo mums ir ļoti dažādi spēlētāji, nacionālai spēlētāji, Eiropas līmeņa spēlētāji, kas mēģina rīkoties katrs savā virzienā. Un mūsu visi interesēs ir stiprināt mūsu saskaņotību un uh, Eiropas darbību uzsk uh, uzskatāmību. Ir izteikti diezgan radikāli ieteikumu un manuprāt, vismaz ir vērts tos sīkāk papētīt. Jā, paldies, Maisteļi kungs. Protams, darbību uzskatāmība ir ļoti svarīgs elements. Es atceros, ka Francijas bankas prezidents reiz teica, ka valsts vīram ir politiska vīzija, bet tā ir pārāk piecīga, un Komdes Hūkungs runāja par investīciju bankas tikumiem. Nu, jūsu pieticība ir tāds liels grēks būtībā, manuprāt. Ref, veicot reformas, mums jāpārliecinās par to, ka Eiropas investīcijas banka kļūst labāk pazīstama gan eh, savās funkcijās, gan citādi. Manuprāt, mēs visi par to piekrītam. Jā, paldies. Eh, Tā bija tikai tāda sākotnēja viedokļu apmaiņa. Es ceru, ka Eiropas komisija izdarīs attiecīgos secinājumus un uz tiem balstoties varēs turpināt šo diskusiju. Un liels paldies, ka uzsākāt šo pārdomu procesu. Merci. Karl raccompagne. Bien, alors, euh, les vice-présidents qui étaient restés modestement bas. Labi. Uh, Viceprezidents, vicepriekšsādātājs var tagad arī atgriezties šeit pie priekšējā galda, lai arī mēs būtu tādi uzskatāmāki. Un tagad pāriesim pie piektā un sestā darba kārtības punkta. Mums ir viedokļu apmaiņa par 2011. gada budžeta prioritātēm. Tad arī ir darba dokuments. Mēs jau dzirdējām prezentāciju iepriekšējā reizē. Tāpat ir arī ziņojuma projekta prezentācija. Lūdzu! Paldies! es vēlētos iezīmēt budžeta prioritātes. Kā jau jūs pareizi teicāt, mēs jau runājam par budžeta prioritātēm un par darba dokumentu, par Lisabonas līgumu īstenošanu iepriekšējā budžeta komitejas sanāksmē. Un man ir arī pāris lietas sakāms par to, kas ir jauns dokumentā par budžeta prioritātēm. Mums Protams, nav daudz laika, es to apzinos. Tādēļ, ja atļausiet, es koncentrēšos uz divām, diviem galvenajiem vēstījumiem, kas ir iekļauti šī dokumentā. Dokuments ir visai garš, un lai arī es mēģināju ierobežot prioritāšu skaitu, tas nav tik viegli, ir grūti turēties pretī kārdinājumam un citu kolēģu aicinājumiem, kuriem ir ļoti daudz dažādas prioritātes, un ļoti grūti ir tām pateikt vienkārši nē. Daži no jums noteikti atcerēsies, ka pirms mēneša es vēlējos ierobežot prioritāšu skaitu, un varbūt jūs būsiet vīlušies, jo dokuments patiesībā ir garāks nekā es biju domājis. Tas tā nav nekāda sagadīšanās, tas notika tādēļ, ka uh, Strasbūrā es tikos ar speciālistiem no dažādām pastāvīgām komitejām parlamentā. Un tika minēti vairāk jautājumus, kurus es nevarēju vienkārši ignorēt. Un tādēļ arī dokuments, kas šodien ir jūsu priekšā, ir krietni garāks nekā tas, ko es solīju pirms mēneša. Atgriežoties pie diviem galvenajiem vēstījumiem. Manuprāt, dokumentā ir pilnīgi skaidri norādīts daudz gadu finanšu ietvars, ka, par ko panākt vienošanās 2006. gadā, jau sevi ir gandrīz izsmēlis. Nu, angļu valodā sanāk, ka budžets skrien griestos, poliski mēs sakam, ka tas soli būs ieskrējis sienām. Nu, jebkurā gadījumā, lai ko mēs teiktu, ir skaidrs, ka mūsu līdzekļi ir ļoti ierobežoti. Tas ir arī teikts manā ziņojuma projektā par budžeta prioritātēm. Un mums būs vienkārši šis eh, skumjais fakts jāskata. Un daudzgadu finanšu ietvars ir mainīts jau četras reizes, un ir pilnīgi skaidrs, ka resursu nav pietiekami daudz, un 2011. gadā tie noteikti atkal aptrūksies. Tas ir viens no svarīgākajiem vēstījumiem dokumentā. Otrs vēstījums ir saistīts ar manām vēlmēm attiecībā uz 11. gadu. Ceru, ka komisijas budžets 11. gadam koncentrēsies uz jauniešu jautājumiem, bet plašākā mērogā ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz jaunību kā konkrētu posmu cilvēka dzīvē, tāda pārēja no izglītības uz darba tirgu, kad tas būtu jāsaist ar izglītību, ar nodarbinātību, ar apmācību, pilnībā izmantot brīvo tirgu un piekto brīvību, tā teikt, zināšanu brīvu pārvietošanos. Un strādājot pie budžeta, es vēlos paskatīties, kas tiek šajā budžetā piedāvāts jauniešiem jau tagad un ko varētu uzlabot ar patreizējām budžeta pozīcijām un kādus jaunus priekšlikumus mēs varētu izteikt. Un tad man būs jauni priekšlikumi par patreizējām pozīcijām, balstoties uz pilotu projektiem un kopumā, kā jau teicu, koncentrēsimies uz jaunību. Man bija sanāksmes ar dažiem no mūsu komitejas, komitejas locekļiem un ar vairākām citām komitejām parlamentā, un šo sanāksmu laikā esmu guļuvusi ļoti daudz vielas pārdomām, un daudz no tā ir atspoguļots arī manī dokumentā. Vēlos arī pavēstīt par to, kas notiks tuvākajā nākotnē. līdz 25. datumu vakaram, vakaram var iesniegt grozījumus. Es ar lielu entuziasmu gaidu jūsu piedāvātos grozījumus. Daži no tiem jau sāk ieskicēties. Man ir liels prieks redzēt šos grozījums, bet es vēlētos redzēt tos rakstiskā formā, un es ceru, ka dokuments tiks pieņemts 2. marta plenāra sesijā. es vēlētos, lai uz šo dokumentu raudzītos kā uz pirmo vēstījumu no jebkuras institūcijas par 11. gada budžetu. Mums ir jauna Eiropas komisija, un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem Eiropas komisija nav vēl paspējusi izvirzīt savas budžeta prioritātes. Mums bija pirmajiem iespēja šās prioritātes noteikt, un tādēļ mums ir jāizmanto šī priekšrocība. Būs pilnīgi skaidra Eiropas parlamenta nostāja, un es ceru, ka mēs to varam izteikt rudenī pēc iespējas efektīvāk, un sadarbībā ar padomi un komisiju mēs šīs prioritātes tad varētu arī pieņemt. Vēl ir viena lieta, kas vienmēr ir fonā mūsu diskusijām. 11. gada budžets ir ļoti īpašs. Tās ir pirmā reize, kad budžets tiek sagatavots Lisabonas līguma darbības laikā, un tas ir arī kā pārbauda mums parlamentam, vai mēs varam izdarīt vairāk. Un mēs arī nedaudz domājam par to, ka tas ir tāds kā lakmus papīra pārbaude jaunajam daudzgadu finanšu ietvaram pēc 13. gada Un es uzskatu, ka šis budžets ļoti svarīgs. Paldies par līdzinējiem komentāriem un ceru sagaidīt vēl daudz citu. Paldies jums! Tiesa par to, ko jūs teicāt šī budžeta politiskās nozīmīgas ziņā. Un man liels prieks, ka mēs uzticējām šo ziņojumu tieši jums. Jāncena kundzei lūdzu. Paldies! Un paldies Sidonijai par, Sidonijai par ļoti labi sagatavot dokumentu. Un es vēlētos par to teikt pāris vārdu. Darba dokuments par procedūru parāda gan to, ka mums ir Lisabons līgums ar jaunām procedūrām, bet arī to, ka iekšēji mums ir notikušas reformas un vairāki no mums, kas piedalījās šo reformu izpildēja ceļš Bergerkungs, noteikti atcerēsies, cik reizēm bija grūti citiem parlamentā paskaidrot, kas īsti ir budžeta procedūra, un reizēm tas ir krietni atšķirīgs process nekā likumdošanas darbības. Es vēlos minēt kādu tehnisku lietu, bet kas ir ļoti nozīmīga un, manuprāt, visām grupām. Ceturtajā vai piektajā lapusē atkarībā no valodas versijas tiek minēts par delegācijas samierināšanas komiteju, un mums bija ļoti daudz diskusiju par to, kā tas būtu jādara, jo parlamentā bija tendence, ka to varētu darīt kā jebkuru samierināšanas procedūru, bet parasti tā vienmēr ir budžeta komitejas prerogatīva, un mēs parasti lielāko daļu gadu sagatavojamies šādam samierinājumam, un lai pārbaudītu savus argumentus un pārbaudītu arī, vai mēs ļoti detalizēti pārzinām visus noteikumus un nosacījumus un es vēlos tikai būt pilnīgi droša, ka še, šī redek, redakcija par delegāciju joprojām nozīmē to, ka situācijā ir tāda, ka grupa izlēma, kas ietilpst šajā delegācijā, un mūsu priekšsēdētājs ir tas, kurš sēž galdu galā un kopā ar referentiem ved sarunas. Un angļu valodas tekstā, kur rakstīts, ka neliela komanda sagatavo lēmumu, tad, tad sagatavo priekšlikumu lēmumam. Ir ļoti svarīgi, lai mēs iesaistītu visus cilvēkus šajā procesā. Es zinu, ka ir ieteikums, ka būs mazāka komanda, tur būs referenti, priekšsēdētājs un varbūt uh, specializētie referenti. Un tas ir tas, kā mēs mēģinām to darīt un kā mēs to mēģinām darīt arvien biežāk, jo šo sārunu laikā ir būtībā jāierokas pašās detaļās, piemēram, lēmums par Galileo, un bija ļoti labi, ka bija komandā cilvēki, kas ļoti labi apzinājās šo, šo lietu būtību, tādēļ ir jāņem šādas lietas vērā, sastādot komandu, lai būtu tajā komandā, šeit komandā būtu cilvēki, kas tiešām spēj šo darbu paveikt. Jo mēs kā parlamentārieši vienmēr uzvaram, jo mēs esam gudrāki par padomi, un tā tam būtu arī jāturpinās. Es vēlos, lai šī teksta skaidrojums būtu atbilstoši tam, ko mēs jau iepriekšējos gados esam darījuši, un lai mūsu reprezentācija būtu tāda, kāda ir nepieciešama. Paldies! Paldies, Jūta Lūdzu! Paldies! Turpinot Annas pēdējo domu, nu īstenībā daudz par to nevēlējos runāt, jo es zinu, ka esam jau pietiekami plaši diskutējuši gan darba grupā, gan mūsu politiskajā grupā. Kolēģiem ir savas domas par to visu. Un, protams, jārunā arī par pilnvarām, par tām pilnvarām, kas piešķiramas ir sarunvešanas grupai. Protams, par to mums vēl ir jāturpina runāt. Es vēlējos teikt Sidonijai, ka viņa ir sagatavojusi ļoti labu prioritāšu dokumentu. Gan Sidonija, gan visi pārējie, kas man zina ilgāk, ļoti labi zina, ka es nu, tā pārāk daudz nevienu neslavēju, ka esmu visai taupīga ar uh, uzslavām. Bet nu, šis ir patiešām labs dokuments. Es varētu arī zem tā mierīgi parakstīties. Uh, Un es arī uzskatu, ka mums vajadzētu noteikti definēt savus prioritātes. Jau nosaukumā ir rakstīts vārds prioritātes. Mums vajadzētu noteikti uz šīm prioritātēm koncentrēties. Es zinu, ka daudzi kolēģi un kolēģis eh, ļoti daudz ko uzskata par svarīgu. Ir daudz prioritāšu arī attiecībā uz 2011. gada budžetu. Nu jā, ir daudz svarīgu lietu. Mums noteikti tās vajadzēs apspriest arī samierināšanās procedūras ietvaros. Uh, Vai mēs to tagad ierakstīsim prioritāšu sarakstā vai nē, tas ir jautājums. Ja mēs varbūt varētu vairāk precizēt, kādas ir mūsu prioritātes, piemēram, runājot par jauniešu politikas jomu, tas būtu ļoti labi, un ja mēs vēl precīzāk to varētu visu uzrakstīt, tas, nu, vēl tā labi papildinātu Sidonijas veikto darbu. Uh, Es teikšu, jā, prioritātes, prioritātes, un, eh, nu, īsnībā vajadzētu ar to arī aprobežoties. Bet eh, kaut ko vēlējos pateikt. Ir jābūt vienam paragrāfam, vienam punktam par cīņu pret klimatu pārmaiņām. Kā finansēt šo cīņu? Eh, uzklausot EIB kolēģus, kam desūkunga teikto, uh, Mums noteikti vajadzētu šeit iekļaut vienu punktu. Tā tad eh, cīņa pret klimatu pārmaiņām ir jāsāk rīkoties. Vismaz kaut kas ir jādara, ir jāsāk darboties 2011. gadā. Tā ir nevien prioritāte 2011. gadām, bet, eh, protams, arī turpmākajiem gadiem. šī cīņa savu prioritāro statusu saglabās, un eh, tad man ir dažas grozījumi, tādi maziņi, nenozīmīgi grozījumi. Uh, Daži varbūt eh, varētu palīdzēt tekstu labāk precizēt. Tad, kad eh, Sidonija tur runā tur par ārējo dienestu, mums noteikti vajadzētu pateikt, tam ir nepieciešams finansējums, bet administratīvais finansējums, lai mēs eh, varētu uzreiz skaidru un gaišu pateikt, ko mēs vēlamies panākt. Tātad, kāda līdzekļa ir jāpiešķir ārlietu dienestam. Nekādā veidā šeit nevajadzētu runāt par operatīviem līdzekļiem, lai dalību valstis arī tiktu atbalstītas savos centienos tātad piekopt ārlietu politiku. Mums par to noteikti ir jārunā un savādāk. Es domāju, šis dokuments ir ļoti labs, labi, ka tur neparādās vārds vadlīnijas, bet prioritātes. Paldies! Merci, merci Jūtā. Paldies, Jūtā. Jā, Jūtā ir taisnība par to, ka viņi minēja šo punktu par klimatu pārmaiņu apkarošanas finansējumu. Un kad Komdusu kungs runāja par šiem diviem miljārdiem, kurus Eiropas investīcija banka ir iezīmējuši šai politikai, viņš piebilda, ka tas būs papildus 7,3 vai nedaudz vairāk miljārdiem, ko Eiropas budžets piedāvā šai tēmai. Man bija ļoti interesanti to dzirdēt. Es nevēlējos viņu pārtraukt, jo nu, tas tā tīri pieklājības dēļ. Bet pēc Kopenhāgenes visas lietas ir tādas paplūdušas. Mēs skatīsimies, kā komisija piedāvās, bet tas būs ļoti svarīgi izdarot politiskās izvēles par 11. gada budžetu, par Sidonijas ziņojumu budžeta komiteja pārvēršās par sieviešu tiesību komiteju, un mums tikai sievietes pietiekušās runāt. Pāris ļoti biklu vīrieši arī, nezinu, vai viņi vispār tiks pie vārda. Bacānī kundze tagad lūdzu. Paldies! Sidonijas izvēles varētu atbalstīt. Proti, ka 11. gada budžetā būtu likts liels uzsvars uz jaunību. Bet varētu būt arī zināma paplašināšanās, jo varētu piesaistīt arī citas svarīgas tēmas - uzņēmē darbība, apmācība, mobilitāte un tā tālāk un tā joprojām. Tādēļ es domāju, ka mums ir jācenšās izcelt un paskaidrot, kādēļ parlaments ir nolēmis koncentrēties uz jaunību un politiku virzienu attiecībā uz jaunību. Manuprāt, mēs varētu runāt par divām galvenajām pozīcijām. Pirmkārt, jaunatnes atbalsta politikas, kas ir pamatā jebkādai sociālajai politikai, kas mēģina iekļaut sabiedrības locekļus, jo, ja vēlaties veicināt neatkarību un cilvēku spēju uh, strādāt un darboties konkrētā vidē, tad mums ir jānodrošina, ka jaunieši tiek iesaistīti un mums jāatbalsta viņu darbības. Tomēr ir vēl viens iemesls, kādēļ mums jāatbalsta jaunieši. Viņi nes lielu dārgumu, viņu spēja inovēt. Un ja šie jaunieši nonāk konkrētos apstākļos, viņi varētu darboties kā uh, zenošais spēks. Mēs vienmēr runājam par zaļo ekonomiku, varbūt mums jārunā par jauniešu ekonomiku, ja mēs sniegtu nepieciešamo atbalstu jauniešu politikai. Un man būtu ļoti liels prieks, ja mums tas izdotos, jo tas būtu ļoti labs izejas punkts, lai pārietu uz citām taustāmām politikām, ko varētu īstenot. Tas ir it īpaši svarīgi pēc tam, kad ir stājies spēkā Lisabons līgums. Rubjāla kundze. Paldies priekšsādātāji. Kā jau referente teica, šis būs kā pirmais pārbaudījums attiecībā uz to, kā budžeta sastādīšana darbosies Lisabonas līguma ietvaros. Manuprāt, šajā pirmajā pārbaudas posmā mums vajadzētu izmēģināt dažādas lietas, lai skatītos, vai mēs nevaram uzlabot iepriekšējo metodi. Un domājot par pirmo lasījumu komisijā un parlamentā un skatoties uz samierināšanās procesu novembrī, nu labi, man pieredze ir tikai no iepriekšējā gada, bet cik man zināms, šīs novembra sarunas ir tādas, ka katrs ierodās ar 500 grozījumiem un paspēja izskatīt tikai kādus 15 vai 20 no tiem. Varbūt mēs varam apsteigt šo darbu un grozījums, ko mēs gatavosim uz novembri, varētu izmantot diskusijās ar padomi, lai tad, kad mēs nonākam līdz samierināšanas sanāksmē tas, kas būs uz galda, būs tiešām tie svarīgākie punkti, kur ir viedokļu atšķirības un kur ir vēl nopietni jāpiestrādā. Tas nozīmē, ka mums būs vēl daudz vairāk darba jāizdara pirms sarunām novembrī, lai tad, kad pienāks novembris, mums nebūtu atkal vesela kaudze ar grozījumiem uz galda. Mums ir speciālās komitejas un mēs varam uh, varam šīm speciālām komitejām sākt darbu agrāk un vairāk sazināties savā starpā jau no paša sākuma. Un pats svarīgākais ir tas, ka tiklīdz ir budžeta projekts aprīļa beigās vai māja sākumā, mums ir jāsāk kopīgi strādāt uh, roku rokā ar padomi. Pirmkārt, ir jāuzlabo saziņa un koordinācija ar padomi. Tiklīdz ir sagatavots budžeta projekts, ir jāsāk šāda saziņa. Bet es īsti nezinu, kā mēs varētu to pilnveidot ar padomu, jo konsultācijas būtībā sāk pazust. Es vismaz neredzu to laika grafikā, kas mums ir iesniegts. Tur nav nekādas konsultācijas jūlijā paredzētas. Kad mēs veiksim šo koordināciju, vai ir kāds cits veids, kā šo koordināciju uzlabot? Bet es nedomāju, ka mums šo darbu izdosies pareizi paveikt, ja nebūs koordinācija un saziņā padomi no paša sākuma. Vēl viena lieta, kas dokumentā nav norādīta, ir tas, kā mēs sakļausim savu nostāju savā komitejā, tad, kad mēs organizēsim savu nostāju, ņemot vērā trialogu, kas mums nākotnē būs ar padomu. Paldies! Paldies! Nu, tagad šie trīs vīrieši ir pieteikušies. Tagad došu iespēju viņiem ko pateikt, tikai lūdzu ātri. Godmaņa kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Pirmkārt, cienījamajai referentei, jūs ļoti labi esat šo dokumentu sastādījis, jo šobrīd mēs skatām citu problēmu sabiedrībā, mēs skatāmies uz cilvēkiem, kas ir uh, mūžu otrajā pusē, un tas būtu kaut kas jauns no Eiropas parlamenta. Uh, Bet otrs jautājums ir, kā mēs šos eh, piedāvājumus izpildīsim, ja un mēs, es atbalstītu sesto punktu, kas ir saistīts ar budžeta ietekmi, jo esmu sagatavojis pavisam citu izdevumu kategoriju. Jūs esat ļoti optimistiska un optimistiski par patreizējo situāciju. Diemžēl jāsaka, ka viss nav tik gaiši un patīkami. Es teiktu, ka izpildes koeficients ir ļoti zems, ir liels atšķirības starp valstīm, un mums jāicina komisija darīt visu, kas ir tās spēkā, lai nedarītu to pašu, kas bija iepriekšējās finanšu perspektīvas laikā, kad kohēzijas politika zaudēja aptuveni 4 miljārdus. Mēs zinām, no kurien šī nauda nāk, un tādēļ es domāju, nu labi, tā nav tā pozitīvākā prioritāte, ka mēs esam daudz skarbāk pret struktūra fondiem, bet tas ir, tā ir liela būtiska daļa, tādēļ es vēlētos teikt, ka pirmajā B kategorijā es piedāvātu kritiskāku skatījumu, ir ļoti jauki atbalstīt skaists lietas, bet mums jāskatās uz nevisai patīkamu realitāti. Paldies! Donc, euh, merci, chers collègues, dans la cuisine que nous prépare. Paldies, paldies, dārgie kolēģi! Maķedonija gatavo mums tiešām lietas. Paldies! I Jā, tātad eh, es domāju, ka skaidrs, ka es atbalstu šo ziņojumu projektu, bet attiecībā uz pēdējo piezīmi no man kolēģa puses, man šķiet, viņam ir pilnīgi taisnība. Domājot par eh, regiju komitejas locekļu atzinumu, šajā komitejā gatavoju 2011. gada budžetu, un es pats iespējams iesniegšu vienu vai divus grozījumus par šo punktu. Un laiks nav pats labākais, bet nav iespējams to mainīt. Un tad būs mūsu diskusijas monitoringa komitejā par struktūru fondiem marta vidū. Mēs pabeigsim šīs vadlīnijas. kas attiecās uz datiem no komisijas, varbūt, ka tie ieradīsies ātrāk. Un tad varat iedomāties, kāda ir situācija tagad. Un es domāju, ka mēs varētu noformulēt kaut ko līdzīgi tā, kā dzirdējām. Vienīgā, vienīgais punkts, kur es esmu piesardzīgāks, Ja mēs analizējam situāciju ar maksājumiem, tad tas ir briesmīgi. Kas attiecās uz saistībām, tad šeit situācija ir daudz labāka. Bet tā starpība vai attālums starp maksājumiem un uzņemtajām saistībām ir visai smagi pārvarams. Un tas, ka nauda ir atvēlēta, nenozīmē, ka tā pilnībā tiks izlietota. Tādēļ es domāju, ka būtu prātīgi, ja mēs budžeta komitejā koncentrētos uz maksājumiem. Šīs kohēzijas politikas lietarīga daļa Ja nauda ir valstī, un ja tā tur strādā, un ja mēs runājam tikai par plāniem un iecerētajiem asignējumiem, tad tas ir tikai sagatavošanās process. Realitāti sauc par eiro. Un eh, eirozonā situācija nebūtu nav tā labākā. Tādēļ Es domāju, šī komiteja varētu aicināt dalību valstis ņemt vērā to, ka mēs esam krīzes situācijā, un šis ir instruments, ar kuru palīdzību Eiropas Savienība var palīdzēt dalību valstīm tikt galā ar krīzi. Tāda bija mūsu politika pagājušā gadā. Un arī šeit un tagad tā veido svarīgu daļu Un tas ir arī vēstījums jaunajai paudzei, ka institūcijas ir un līdzekļi ir, ko var izmantot vajadzības gadījumā. Paldies, Pataškungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es izteikšos īsi. Es gribēju pateikt, ka Sidonija mums pastāstīja, kā viņa redz prioritāti jauniešiem. Es piekrītu tam. Un te mēs runājam par to laika brīdi, kad cilvēki ir pabeiguši mācības un vēl nav atraduši darbu, un tad mums vajadzētu viņiem šeit palīdzēt. Un te vajadzētu piedāvāt dažādas programmas, kas varētu būtiski tad, tad, palīdzēt jauniešiem. Es piekrītu, ka tā būtu prioritāte, bet es domāju, ka vajadzētu arī tālāk domāt par inovācijām un zinātnisko pētniecību, un vajadzētu izmantot varbūt iztēli. Jaunie zinātnieki ļoti bieži ir visai tādā nelabvēlīgā situācijā. Padomājiet par zinātnes vīdi vispār Eiropas Savienībā. Tagad tur tiešām valda plēsoņu likumi, un šeit atvēlētie līdzekļi ir daudz, daudz zemāki nekā tas daudzums, ko mēs tur gribētu redzēt, bet tā ir arī zināmā mērā politiska problēma. Jo programmas jauniešiem netiek uztvertas ar piepiekamu nopietnību, un tās arī, tas arī atspogļojas Eiropas Savienības budžetā, ņemot vērā to, cik daudz līdzekļu tām tiek atvēlēti. Šīs summas ir tiešām nelielas. Nu, jāpraugās, varbūt tas ir tiešām politisks jautājums. Bez tam es piekrītu jūtai par to, ka mums šeit vajadzētu iekļaut arī uh, cīņu pret klimata pārmaiņu radītajām sekām. Es domāju, ka te mums vajadzētu izveidot šo intervenču fondu un paredzēt intervenču, intervenču fondu pienam. Man ir jāatzīst, ka patreizējā redakcija nav ideāla šajā punktā. Mums par to vajadzētu runāt atkal. Jo veidojot cenu atbalsta mehānismu. Mums vai nevajadzētu to veidot kā pastāvīgu, permanentu. Mums vajadzētu domāt, kā tas ietekmēs piena cenas. Tādēļ domāju, ka šeit ir jārealizē pilnīgi jauna pieeja. Tajā pat laikā gribētu runāt par vienu lietu, kam pieskārās arī komisija. Es gribētu dzirdēt, kā komisija ir gatavojusies pārskatīt vidējā termiņa perspektīvu. Man ir vajadzīga detalizētāka informācija par to. Vai tā būs tā saucamā de minimis pārskatīšana? Neizjaucot Eiropas Savienības budžetu stūrakmeņus. jo es gribēju teikt, ka manevrēšanas spējas ar patreizējo budžetu un eventuālo nākamo budžetu ir ļoti nelielas, ja runājam par šo vidustermiņu pārskatīšanu un runājam par reālām izmaiņām finanšu perspektīvai no 15. un 16. gadam, tad tā ir pilnīgi cita lieta. Būs nepieciešams pārējais perioda budžets, kamēr tiek gaidīta pārskatīšana un tas varētu noteikt arī to pieeju, kāda mums varētu būt. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi, jo man kolēģi jau daudz svarīgu pateica. Trīs lietas par procedūru. Vispirms gribētu pasvītrot to, ko teica Jensens kundze. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs nemeklētu uh, formulu, pēc kuras veidot izlīgumu komiteju, tas visu sarežģīs. Atstāsim to politisko grupu ziņā. Tas ir prātīgs priekšlikums. Otrakārt, tas, par ko Heder runāja, budžeta projekta prezentācija un vasaras atvaļinājuma sākums. Tad mums ir jādomā par sarunu mandātu. Tagad mums nav vasaras samierināšanās procesa. Vairums cilvēku pēc to neilgojas, lai arī dažreiz tas ir bijis liederīgi, bet pat ja mēs to nepa, pēc tā neilgojamies, tad tomēr es gribētu redzēt diskusijas par mandātu, par sarunu mandātu. Es gribētu atrast iespēju apspriest šo mandātu, vai tas būtu mandāts trialogām vai samierināšanās procedūrai, vienalga, bet es domāju, ka demokrātiska apsvēruma dēļ šādas diskusijas par mandātu ir nepieciešams. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi iesaistīt arī citas komitejas šajās diskusijās šajā fāzē un atvērt dialogu ar padomu līdz vasaras atvaļinājuma perioda sākumam. Man nav konkrēti priekšlikumi, bet es tikai domāju, ka šīs procedūras elements ir vajadzīgs, lai viss nepaliktu uz samierināšanās komitejas pleciem. Arī budžeta komiteja gal galā ir jāpiedalās šajā procedūrā. Tā kā es aicinātu referentu par to padomāt un arī komitejas priekšsēdētāju padomāt. Varbūt mēs varētu pieņemt kādu rezolūciju vai kādu citu dokumentu, kur mēs apspriestu šo mandātu. Neiet runa par tādām plašām politiskām prioritātēm, par kurām runājam tagad, bet to varbūt kondensēt uz šīm mandātu lietām. Tālāk, kā organizēt debatas plenārsēdē? Bieži debats plenārsēdē ir tiešām garlaicīgs. Mums vajadzētu kaut ko mainīt un padarīt tās interesantākas. Mēs mēģinājām to darīt 2000. gadu sākumā. Mēs uzaicinājām veselu rindu dažādus komisārus budžeta debatēm, piemēram, par struktūra fondiem viens komisārs, par ceturto kategoriju cits komisārs atbildēja, un tas bija ļoti interesanti dzīvelīgi. Tā kā padomāsim, kā mēs varētu debatas plenārsesijā pārvērst par tiešām kaut ko jēgpilnu, reālu, nevis kaut ko šausmīgi garlaicīgu. Paldies! Paldies! Es domāju, ka tev taisnība. Mums ir vajadzīgs šis mandāts sarunām līdzīgi kā padomē. Mēs to darījām, piemēram, starptautiskajās tirzniecība, tirzniecības eh, sarunās. Komisija, es atvainojos, padome pilnvaroja, piemēram, komisiju. Tāpat mums to vajadzētu arī darīt šeit un saņemt varbūt atbalstu plenāru sēdē. Tad mums būtu parlamentārā delegācija ar sarunu mandātu. Jā, laika grafiks ir mainījies. Mums tagad ir pēcās tikai viens lasījums. Mums nebūs ierastā jūlijas samierināšanās komiteja, bet varbūt pirms trialoga jūnijā mēs varētu vienoties par sarunu pozīciju. Un, protams, tad referenti pastāstīs, kāda ir situācija un kā laicīgi tam visam sagatavoties. Cidonī, vai jūs gribat eh, īsi izdarīt tādu kopsavilkumu? Jā, pavisam īsi mēģināšu atbildēt uz eh, komentāriem, kas šeit izskanēja. Ir grūti atbildēt visiem, bet laika nav. Vispirms cīņa pret klimatu pārmaiņu radītiem rezultātiem. Tas ir 33. punktā iekļauts. Jautājums tikai, vai jūs gribat, lai es vēl to īpaši uzsveru, bet tas, ko es gribēju pateikt, es pateicu to 33. punktā. Tātad turpināt mm, šo, teiksim, cīņu pret klimata izmā, eh, radītajām izmaiņām. Tālāk par darba dokumentu darba dokuments ir izējas punkts tālākām diskusijām, un es gribētu norādīt, ka pēc viedokļu apmaiņas šeit es sagatavošu punktus, kas tiks pievienoti budžeta prioritātēm. Mēs varam to apspriest kā referenta grozījumus, bet Jensens kundze nav šeit, bet eh, viņa un arī citi runāja par samierināšanās komitejas sastāvu. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešama šāda atvērta pieeja. Un jāiekļauj pēc iespējas vairāk ekspertu, tātad cilvēki, kas ir ar zināšanām konkrētajās jomās. Vēl viens jautājums. Tātad par Etes Skarbjā komentāru. Jūs runājāt par grozījumu šo uzblīšanu pirms mēs ejam uz samierināšanās komiteju. Es nezinu, kā mēs varam iet uz sarunām ar citām institūcijām ar tik daudz grozījumiem, līdz šim nekad tas tā nav bijis. Tādēļ man ir nepieciešams padoms, kā tikt galā šajā situācijā. Tomēr pretēji tam, kas šeit izskanēja, es ticu, ka trialogs un gatavošanās trialogam jūnijā ir tas laiks un tas brīdis un tā vieta, kad eh, tiešām apaudzēt ar miesu to karkasu, eh, kas attiecās uz budžeta nākotni. Vēl tika runāts par stratēģiskiem jautājumiem, kas vienmēr ir uh, bijuši problemātiski šajās eh, ikgadējās budžeta sarunās. Es zinu par struktūru politiku un par kopējā lauksaimniecības politiku. Tās ir lietas, kuras man ir zināmas, jā, es zinu. Pa, arī par problēmām, kas saistīts ar šīm divām lietām, un varbūt mūsu tādi tradicionālie instrumenti šīs jomās tiks izmantoti atkal un mēs izdarīsim spiedienu uz komisiju, bet, ja runājam uh, par situāciju šeit, es negribu izvairīties no diskusijām par struktūra politikas izmantošanu jaunatnes politikas kontekstā, bet es domāju, vajadzētu izmantot šo iespēju arī skatīties uz citām jomām, tajā pat laikā nodrošināt to prioritāšu ieviešanu, par kurām po, uh, politiski esam iepriekš vienojušies. Tālāk, kā es grasos konkretizēt savas politiskās prioritātes. Es ierosināšu, tad nākšu klajā ar darba dokumentu pār jaunatnes politikas instrumentu. Tas būs gatavs pavasar sākumā, un šajā darba dokumentā es gribētu padziļināt aplūkot to, kas jau tiek darīts Eiropas saimnības budžetā, uh, jauniešu programmās, ar jauniešiem saistītās programmās, pilotprojektos, un tas, ko Potaškungs teica, kas e, es uzskatu ir ļoti svarīgs, un man tas ir personiski tūs, jo es pati esmu strādājusi uh, pie zinātniskiem darbiem iepriekš, tātad nodrošināt jauno zinātnieku mobilitāti, jauno zinātnieku atbalstu un tātad šī piektā brīvība, tas ir zināšanu brīvība vai pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā. Man šie jautājumi tiešām liekas tādi ļoti integrēti visā. Es pierakstīju visu, ko jūs šeit teicāt. Paldies par komentāriem. Daudz no tiem noteikti tiks iekļauti kā jūsu pašu grozījumi vai kā mani grozījumi budžeta prioritāšu dokumentā, un citi būs kā darba dokumentu punkti. Un man personīgi šie darba dokumenti liekas vēl svarīgāki, tīpaši tie, kas aprakstīs jaunatnes politikā piesaistāmos un izmantojamos instrumentus tie, kas izteica komplimentus, paldies, bet es ļoti ceru, ka jūs varēsiet to pašu teikt arī gada beigās. Paldies! Paldies Cidonijai! Um, mani pārsteidza tas, ka pat tiešām bija tāda vienprātība, kā prioritāte iekļaut pasākums jauniešiem. Mēs jau iepriekš runājām par atpazīstamību un saredzamību. Jā, ir ļoti svarīgi parādīt to arī jauniešiem, lai jaunieši redzētu, ka šī nauda nāk no Eiropas Savienības un jo īpaši no Eiropas parlamenta. Ir ļoti grūti informēt sabiedrību par to. Es to nesaku tādēļ, ka es gribētu cilvēkus atrunāt no šādas prioritātes. Nē, nē, es tikai gribēju papildināt komentārus un gribētu atgādināt, ka. Ja tad Cidānija ir sagatavojusi darbu dokumentu par procedūru. Tas ir tādēļ, ka priekšsēdētāja konference lūdza mums to izdarīt. Parlamenta prezidents priekšsēdētāja konferences vārdā uh, rakstīja man vēstuli, norādot, ka priekšsēdētāju konferencē tika apkopot mūsu teiksim, apsvērumu attiecībā uz ikdējo budžetu procedūru nepieciešami organizatoriskiem lēmumiem starp institūciju līmenī, ir tīpaši attiecībā uz jauno kalendāru un uh, sagatavošanos ikgadējā budžeta cikla noslēguma fāzēm. Tātad labākais risinājums būtu ieviest mūsu priekšlikumus un integrēt tos Cidonijas sagatavotajā ziņojumā, un es gribētu jums atgādināt arī par iepriekš minēto laika grafiku. Tātad 25. februāris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, nākamnedēļ mēs apstiprināsim ziņojumu, tad un 2. martā nepilnajā plenārsesijā, tas tiks likt uz balsošanu plenārsēdē. Un 11. martā jūs varēsiet šo dokumentu jau sākt izmantot. Pēc balsojuma, kas būs 4. martā. Uh, Paldies un paldies Cidonijai. Es ierosinu, tā kā mēs sākotnēji bijām plānojuši, tagad skatīt 18. punktu darba kārtībā. Tas ir svarīgs punkts. Tas ir jutas hausiņojums aber ich hoffe doch ähm, dann äh, schnell erledigt. Paldies, jā, nu tas ir būtisks punkts, bet äh, tajā pašā laikā, es domāju, mums nevajadzēs tam veltīt pārāk daudz laika. Mēs runājam par uzraudzības iestādi. Mēs jau, nu, kādu laiku pieprasījām lai tiktu izveidota galvenā tiesvadība uzraudzības iestādēji, tur bija runa par Galileo un citiem projektiem. Uh, Un jāņem vērā, ka tagad komisija ir uzņēmusies atbildību par šīs programmas īstenošanu. Līdz ar to šai uzraudzības iestādē vairs nav nekāda juridiskā pamata, lai darbotos. Tādēļ komisija ir piedāvājusi grozījumus pirmām kārtām. Visu to vairs nesauc par authority, tātad par iestādi, tas būtu vienkārši pārspīlēti. Tagad to sauc par aģentūru zeigt vor allen Dingen auch. Tas ir ļoti labi un tas arī eh, eh, ļauj eh, paredzēt šīs aģentūras atbalstu. Protams, tā būs arī atbildīga, kompetenta, piešķirt akreditācijas un spries par drošību. Tas ir ļoti labi, tur nekādu pretrunu nav. Ko es paveicu? Es esmu izstrādājis grozījumus pirmais eh, normatīvajā rezolūcijai, un tur mēs vienkārši norādām, ka ir nepieciešams uh, saskaņā ar 47. pantu tikties ar padomi un vēst sarunas par jaunās aģentūras finansējumu. Tas bija viens aspekts. Ir iesniegti četri papildus grozījumi, e, atkal par 47. E, pantu. Tur ir runāts par finanšu programmēšanu, kā tā ir jāizskatās attiecīgās aģentūras komp kontekstā. Protams, tam visam kaut kā ir jāietilpst mūsu budžetā, tie ir vairāki grozījumi, ar tiem jau jūs kolēģi esat, nu, pirms kāda krietni laiciņa iepazinušies. Uh, Tie ir mūsu grozījumi, ja mēs runājam eh, par kādu jaunu aģentūru ierīgošanu vai uh, aģentūru pārsaukšanu, bet ir divas jaunas detaļas pirmām kārtām. Tiek runāts kaut kas par tos tik ilgu laiku tiks iecelts amatā direktors. Jau uh, esam pieredzējuši šādu situāciju atkārtoti. Tātad komisija teica, jūs mainījāt savu politiku attiecībā uz aģentūrām, un tagad darba laiks ir pagrināts no četriem uz pieciem gadiem. Mums bija starpiestāšu darba grupa, Šajā grupā darbojās gan parlamenta pārstāvi, gan arī citu institūciju pārstāvi. Ir eh, paredzēts šādu grupu izveidot arī šajā sasaukuma periodā, un Barozo kungs pagājuši nedēļ, tiekoties ar visu aģentūru pārstāvjiem, apsolīja, ka aši Eh, iecels kolēģis no komisijas, kam būs jāpiedalās šīs darba grupas darbā, un, protams, tad padome un padomas prezidentūra iecels pārstāvis no savas puses. Un mēs varēsim apspriesties par direktora tātad amata laiku, par viņa saistībām, bet lūdzu Eh, viss eh, tas ir jā, jāpiemēro attiecībā uz pilnīgi visām aģentūrām. Tā tad ir jābūt vienotai procedūrai. Es iesniegšu grozījumu, ka gan par šo aģentūru, gan par citām aģentūrām runājot, mēs vienojamies par piecu gadu termiņu. Pēdējais eh, grozījums ir īpaši tūs manai sirdī. Ar jūsu palīdzību es tur mēģinu konstatēt, ka aģentūra joprojām atradīsies Briselē. Darbs ir uzsākts, viņi jau sāka rīkoties Briselē, un eh, tā tad būtu ļoti normāli, ja viņi turpinātu arī savu darbu turpmāk realizēt Briselē. Mums, eh, protams, eh, tas būtu svarīgi un arī no budžetārā viedokļa tas būtu veiksmīgāk. Tādēļ es teicu, ja pat tā ir jauna aģentūra, mēs sagaidām, lai tā turpina darboties Briselē. Nu, tik tālu, tik labi. Paldies. Merci beaucoup, Juta. Paldies, paldies, Juta. Paldies par šo prezentāciju. Tagad mums vajadzētu padomāt, kāds būs mūsu atzinums par Galileo pārvaldības sistēmas juridisko pamatojumu. Mums ir jāatrod uh, labāki risinājumi. Uh, bieži vien uh, Galileo programmas finansējums bija tāds kā strīdus ābols, kas uh, šķēla vairākas dalību valstis. Tad, kad bija 2007. gada budžets, mēs sapratām, ka tas, tā marža, tā rezerve, kas palika pār no lauksaimniecības, ar tās palīdzību mēs varētu finansēt visu galējo programmu, nu vispa, vismaz ņemot vērā to, kāda aprēķini toreiz bija uzmesti tajā laika brīdī. Protams, mēs esam kaut ko mainījuši. ITRE komiteja ir atbildīgā komiteja, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. februāris, pulkstens 12. Arī nākamo nedēļu laikā mēs balsosim. 4. martā balsos IT. Mēs balsosim 17. martā balsos ITRE un 1. aprīļa plenāra sesijā notiks arī balsošana. Dargie kolēģi! Mans priekšlikums ir sekojošs. Mēs varētu ķerties pie balsošanas. Mums vajadzētu arī padomāt, eh, kā balsot, lai mēs varētu iekļauties savā laika grafikā. Tātad pirmie ir jāpārunā tie jautājumi, par kuriem ir paredzēts eh, drīz balsot. Sākumā ir trīs punkti par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu. Raimers Bēge, mūsu referents, diemžēl nevarēja šodien ierasties uz sanāksmi, bet viņš jau ar saviem grozījumiem jūs iepazīstināja iepriekšējā budžeta komitejas sanāksmē. Līdz ar to varam nekavējoties ķerties pie balsošanas. Mēs, protams, zinām, ka ir arī grozījumi. Tālāk 14. punkts Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšana Lietuvas ēku būvniecības nozare. Uh, je voudrais être sûr que les amendements ont bien été. Dargie kolēģi, vēlējos uh, pārliecināties, ka visi esat saņēmuši grozījumus. 12. Priekšsēdētājs atvainojas. Sākam ar 14. punktu. Šeit nav grozījumu. Tātad 14. punkts Lietuvas ēkas, būvniecības nozara. Nevienu grozījumu. Referenta nostāja pozitīva, Un eh, viņam klāt nesot, es vēlējos tātad prasīt, kas par pret atturs pieņemts. Ar liel, lielu balsu vairākumu. Upuan 12. 12. punkts. Atkal tiek runāt par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu. Darbinieku atlaišana Vācijā. Automobīļu nozarē tiek runāts par uh, automobiļu nozares pārstrukturizāciju. Alvaro kungs ir iesniedzis grozījumu. Lūdzu. Paldies. Nu, varbūt šis ir tāds neveiksmīgs brīdis. Tas ir mutiskais grozījums, kas attiecas uz visiem trim Bogas kunga grozījumiem, uh, ziņojumiem. Uh, Es tagad citēšu angļu valodā trešais punkts, eh, norāda, ka Eiropas Savienībai ir jāizmanto visi pasākumi, lai varētu cīnīties ar globālās ekonomiskās un finanšu krīzes sekām un norāda, ka EGF vajadzētu spēlēt nozīmīgu lomu. Uh, Tātad, ko mēs piedāvājam pēc semikola ir rakstīts, uzsver to lomu, ko EGF varētu spēlēt. Tātad mēs šeit eh, izlaižam vārdu crucial role, eh, nozīmīgu lomu. Pardon. Euh, oui. Euh Pardon, mon cher collègue, donc. Euh... Dargie kolēģi, šīs grozījums arī attiecas uz Lietuvai sniedzamo palīdzību. Tātad ar atpakaļējošu spēku mēs varam vēlreiz par to nobalsot, jo uh, Alvaro kunga grozījums īstenībā attiec uz visiem trim beigas kungas ziņojumiem par Eiropas globalizācijas fondu. Tātad uh, par 14. ziņojumu šeit nebija nekādu grozījumu, bet uh, Alvaro kunga grozījums attiec uz visiem ziņojumiem. Uh, Remirs Pūga neatbalsta Aleksandra grozījumu, ko saka Salvadors Garīga viņš ir pret. Viņš eh, tikai nesen ieradās sanāksmē. Viņš īstenībā ir ieradies um, tādēļ, ka viņu aizkavēja nu, ļoti reti izplatīta parādība Francijā, proti streiks. Tad, ja Francijā norisinās streiks, tad uh, tās lidmašīnas, kas nāk no Spānijas, uh, Eh, lido uz Briseli, tātad tās lido uz saulainākām zemēm, un mums ir jāzina, ka šis ir streiks, kas ir cēli, izcēlies, jo darba ņēmēji protestē pret vienotiem darba noteikumiem. Francijas darba ņēmēji vēlas, lai tās robežas, kas pazuda uh, 83. gadā tiktu atkal uzceltas. Protams, eh, uz zemes šīs robežas vairs nepastāv, bet daudzi aviācijā strādājušie labprāt vēlētos tās droši vien ierīkot gaisa sektorā. Kas ir pār Alvaro kunga grozījumu? Tātad tas attiec uz pilnīgi visiem trim priekšlikumiem, ko iesniedz Beigas kungs. Kurš ir pār Alvaro kunga grozījumu? Mēs tagad saskaitīsim balsis. 12. 13, 14 même. 13-14. Qui est contre Kas pret? Es... Il y a une majorité favorable. Et donc... Euh... Vairums kolēģi tomēr atbalsta Alvaro kunga grozījumu. Ciešnieks veicu Aleksandru. Nu jā, jūs atnācāt par vēlu, jūs vairs neko nevarējāt šeit mainīt. Barbara laikam vēlējās balsot pret, nu, bet viņa nokavējās. Jau priekšlikums ir ticis pieņemts, īstenībā viss trīs priekšlikumi. Tagad būsim to noskaidrījuši. 12. punkts. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšana, darbinieku atlaišana Vācijā. Kas par? Es domāju, ka vairums kolēģi taču ir par. Kas pret? Viens kolēģis pret vai kāds atturs? Viens kolēģis atturējās. Tā bija Trupels kundze. 13. punkts. Leduskapju ražošana, atkal Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšana. Kura valsts tā būtu? Par leduskapiem mēs runājām. C'est la Lituanie aussi, non Oui, c'est la Lituanie aussi. C'est un second sujet. Atkal Lietuva. Priekšsēdētājs precizē tātad leduskapju ražošana Lietuvā. Nu, šķiet, ka šajā gada laikā leduskapi nav pārāk nepieciešama, bet kurš ir par? Kurš ir par darbinieku, at, darbinieku atbalsts Lietuvā. Kas ir par, pret, atturas, neviens neaturas. Pieņemts. Ar trim grozījumiem, ko iesniedza Alvaro kungs. Tātad vien grozījumu, kas attiec uz visiem trim ziņojumiem. Līdz ar to mēs varam arī balsot par attiecīgo pārvietojumu. Tagad es griezīšos pie Šūrjana kunga. Tie ir sekojušie punkti darba kārtībā. Le point numéro 16. 16. punkts. Varam balsot blokā kopā par visiem grozījumiem. Tātad eh, līdzekļu pārvietojumi trim pasākumiem. Tātad kas ir par pārvietojumu? Pret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 Balsojām par Žana Luka Dehēna ziņojumu. 15. punkts. Šeit ir netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu iedalīšana nacionālā kopienākuma noteikšanai. Tas ir eh, varbūt tāds tehniskāks dosjē, bet vairākām Eirozonas valstīm ir grūtības, tādēļ šis ir jautājums, kas nu, savu tehnisko būtību ir nedaudz zaudējis. Dehēna kungs, paldies! Paldies! Dehēna kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, norisinājās debatas, mēs jau iesaistījāmies sarunās iepriekšējā sanāksmē, ir divi grozījumi. Uh, kas īstenībā ir mērķēti uz to, lai šo tekstu saskaņot ar padomas secinājumiem. Mums vajadzētu pieņemt šos grozījumus. Tāda ir man nostā. Paldies, Žanluk! Mums noteikti vajadzētu arī padomāt, kādu iespaidu tas atstās uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums to nevajadzētu tā pavirši izpētīt. Uh, Ko tas nozīmē Francijai? 170 miljonu eiro mazāk. Tātad tāda, par tādu summu mazāku līdzekļus saņems Francija no Eiropas Savienības līdzekļiem. Ja mēs to salīdzinām, tad varbūt nav tik liels. Kurš ir par Dehenkungu priekšlikumu? Bet ir divi grozījumi. Priekšsēdētājs sevi izlabo. Tādēļ mums ir jābalso par grozījumiem. Pirmais grozījums jāsvītro otrais punkts. Nu tā visai nejauki. To piedāvāja mūsu referents. Kurš ir par? Pret? Atturas? Neviens nav, neaturas, neviens nav pret pieņemts otrais grozījums. Diferencēta pielietošana. Un a, šim lēmumam nevajadzētu darboties ar atpakaļējošu spēku. Tātad tas neatieksies uz 2007. gada 1. janvāru. Tas a, stāsies spēkā ar šo a, gadu. Kas par pret? Atturas? Neviens neaturas pieņemts. Vienbalsīgi pieņemts. Kurš ir par visu ziņojumu? Kurš par? Kurš balso par Dehāna kunga ziņojumu šajā redakcijā? Kurš pret? Atturas? Neviens? vienbalsīgi pieņemts. Vēl ir līdzekļu pārvietošana, tā tad Laslo kunga ziņojums un Maņkas kunga ziņojums. Tagad eh, līdzekļu pārvietošana 2010. gada budžeta ietvaros. Trešā iedaļa komisija dek, eh, vai tas eh, nozīmē decembris? Ko nozīmē saīsinājums dek? Lēmums, vilšanās, decizion vai kas cits, vaicā priekšsēdētājs franču valodā. À, tomēr lēmums, decizion, numur viens, piens, kā izmantot piensaimniecības atbalstam paredzēto fondu. Lašlo. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, nedarītu savu darbu pietiekami labi, ja mēs ne, neatbalstītu šo līdzekļu pārvietojumu. Tas nozīmē, ka komisija beigās uh, pieņems to lēmumu, par kur pieņemšanu mēs tik ilgi cīnījāmies. Tā tad uh, palīdzam piena fondam. Piena fondā tiek ievietoti 3 miljoni eiro. Tātad, kāds ir priekšlikums atbrīvot rezervi? Komisija piedāvāja 186. pantu piemērot arī attiecībās pienfondu. Kurš ir par šo pārvietojumu? Par. Kurš pret? Divi bija pret. Kas atturas? Viens kolēģis atturas. Pieņemts. Tālāk DEC 7 administratīvie uzdevumi. Lūdzu, referent kungs, jums vārds. At this point I don't think that we can just Es nedomāju, ka mēs varam tā vienkārši balsot. Man ir daži jautājumi, saka Šurjan kungs. Es nezinu, vai komisija ir klāt, bet eh, es ceru, ka viņi varēs mums atbildēt. Pirmām kārtām tuvojas februāra beigas, bet īstenībā tas ir tikai pats gada sākums. šķiet, ka e, tie iemesli, kas mums kādreiz e, šķita pietiekami loģiski, sagatavojot 2010. gada budžetu, savu loģiskumu ir nedaudz zaudējuši. Tātad mēs decembrī balsojam par budžetu. Īslanda ir pieminēta un uh, ir runāta paplaš, runāts par paplašināšanās stratēģiju. Es, protams, saprotu, ka šeit ir nepieciešamas dažas papildus iedaļas, un es saprotu, ka tie būs tikai tādi pagaidu izdevumi, jo, protams, paplašināšanās ir stratēģija, un par to mums vajadzēja runāt vasarā. Tas ir pirmais jautājums. Kādēļ mums nevajadzētu to izskatīt normālās procedūras ietvaros un nevajadzētu runāt vienkārši par pārvietojumiem? Te ir trīs pārvietojumi trijās daļās. Tā tad Islande, trešā daļa runā par. In 2011. So why to, to fill up the par darba vietām, kas ir iesaldētas un um, vai šīs iesaldētās darba vietas. Tātad vai šeit mēs runājam par uh, cilvēkiem ar pagaidu kontraktiem vai ko, bet manas vienkāršās smadzenes visām šīm gudrībām vienkārši netiek līdzi. Kāds ir vispārējais konteksts? Mēs balsojām par konkrētu budžeta iedaļu, kas varētu būt uh, tāda kā rezervas iedaļa, kas mums varētu uh, Eh, varbūt palīdzēt eh, tādos nebaltākos laikos, nebaltākās dienās sekt neparedzēts izdevums un eh, varbūt arī garantēt darba vietu saglabāšanu. Mēs te vienmēr runājam par elastību, mēs balsojām par to, lai nauda tiktu iztērēta šādiem mērķiem. Es, protams, neesmu pret, bet es vēlētos uzklausīt precizējumu attiecībā uz laika grafiku. Es varu iedomāties, eh, ka jūs kavējāties vienkārši pieklājības pēc, lai jaunā komisija, nu, paspēt stāties spēkās, atver savus portfeļus, un vecā komisija vēl nevēlējās uh, Eh, pieņemt lēmumu par tādu jautājumu, kas tiks apspriests jau jaunās komisijas pilnvaru laikā. Nu, es domāju, tas varētu būt tāds pareizākais iegāns eh, šādai rīcībai, bet es labprāt vēlētos uzklausīt komisijas paskaidrojumus. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Un pēc atbildes saņemšanas es pateikšu, kāds ir referenta priekšlikums. Paldies, paldies referenta kungam. ģenerāldirektora ģenerāldirektor kungs ir ieradies. Vai jūs varētu mums sniegt paskaidrojumus, sniegt paskaidrojumus mūsu referentam? Paldies, paldies priekšsēdētāji kunga. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai varētu paskaidrot Sūrjana kungam lietas būtību šeit ir vairāki pamatprincipi. Mēs runājam par līdzekļu pārvietojumu. Īstenībā summa šeit nemainās. Tālāk mēs runājam par Islandi. Vēl, varu jums vēl atsaukt atmiņā laika grafiku. Tad, kad bija sākotnējais budžeta projekts, mēs nācām klajā ar priekšlikumu proti runājot par personālu. Un tad, kad 2009. gada aprīlī tika balsots par budžetu, mēs e, nedomājam, ka Islande varētu šeit e, nu, kaut ko finansēt vai nāk lajā ar kaut kādu ieguldījumu. Jūs noteikti atcerēsieties, e, padome apsolīja, ka komisija sniegs savu atzinumu. Tas notiks 17. janvārī. Tādēļ mēs septembra mēnesī komisijā izveidojām vienību, kam vajadzēja, nu tā teikt, sagatavot augsni komisijas atzinumu izstrādēji. Tādēļ mums vajadzēja piesaistīt eh, darbiniekus no citām vienībām, lai eh, šo jautājumu varētu atrisināt pēc iespējas ātrāk, lai šeit nebūtu nekāds kavēšanās. Kāds ir mūsu priekšlikums? Ir jāveic pielāgojumi. lai mēs varētu tā tad eh, pieņemt eh, darbā jauns darbiniekus, lai eh, netrūktu darbinieku tajās nodaļās, no kurām šie darbinieki vienkārši tika izrauti, lai strādātu pie Īslandes jautājumu. Otrs jautājums, otra problēma. To pieminēja Šurjan kungs. Mēs runājam par to. Euh, concerne euh, le recrutement de, de... Mēs runājam, ka atsevišķi posteņi vairs neeksistē, jo eh, šeit cilvēki tika pieņemti laikā eh, darbā uz laiku pirmajā funkcija grupā. Que ces postes deviennent vacants. Donc, ils sont sortis. Euh... Pagaidām šie amati ir iesaldēti, bet euh, de recrutement euh, pour euh, des agents euh, contractuels. Zināms, darba vietas ir gājušas zudumā, un mums tagad ir jāveic finanšu pārvietojums, lai varētu pieņemt darbā darbiniekus uz laiku, tātad uz pagādu līgumiem. Tas ir saskaņā ar visiem noteikumiem, ņemot vērā to, ka 2004. gadā stājās spēkā uh, darbinieku statūti. Uh, un tas ļauj mums pieņemt darbā ārējos eh, darbinieks, tātad eh, uz pagaidu līguma bāzes, eh, un tas mums nozīmē zemāks izdevums. Tas ir viss tas, ko es varēju sniegt paskaidrojumam Surjana kungam. Es ceru, ka viņš tagad jutīsies apgaismotāks un tagad to visu atstāšu jūs ziņā. Vienkārši pieņemiet to vai noraidiet. Vai jūs esat apmierināts, referent kungs? Nu, izcili tā tad jābalso ir par. Balsojam par. Ļoti labi. Euh, Brīnišķīgi, kas par? Kas pret? Atturās. Viens cilvēks atturās. Paldies. Līdz ar to šīs dokuments tiek pieņemts. Un tagad pēdējais dec 08. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums par Haiti referentu lūdzu vārķams. Jā, jau vairākas reizes mēs esam teikuši, ka ārkārtas situācijas gadījumā mēs rīkojamies pārāk lēnu. Un tagad man ir liels prieks teikt jā šīm dokumentam. Paldies! Paldies jums! Kurš varētu pacelt lokus, lai palīdzētu Haitī? Pret? Atturās? Neviens nav, kas atturētos. Nu, tā bija viena no ātrākajām balsošanas sesijām. Un Eiropas Savienība ir bijis ar ļoti tādu nesaskatāmu lomu pēc šīs traģēdijas. Cerams, ka tas mainīsies. Paldies Šurjana kungam. Un tagad ir vēl citas institūcijas un līdzekļu pārvietošana. Maņkas kungs ar to iepazīstinās par Eiropas kopienu tiesu. Paldies, priekšsētāji kungs. Tā kā ir stājies spēkā Lisabonas līgums, Eiropas kopienu tiesa. Ir spiest ņemt vērā 50. pantu un normas par agru pensionēšanos. Un vienkārši ir nepieciešama līdzekļi, jo tautai, tiesai to nav. Es ieteiktu balsot pār. Paldies, kas par? pret, atturās. Pilnīgi skaidrs. Paldies. Un tas arī viss attiecībā uz balsošanu. Un mēs varam tagad turpināt debates par vadlīnijām, bet man šķiet, ka ģenerālsekretariāts ir sekretārs ir ieradies. Varbūt pagaidīsim kādu brīdi un varēsim uzklausīt godmaņu kungu, kurš ir lūdzis pāris minūtes, lai iepazīstinātu Hollywoods kalmē tādu skatījumu uz ļoti, ļoti sarežģītu tēmu kas ir saistīta ar Eiropas attīstības fondu. Kodmaņkungs lūdzu. Paldies! Es būtu ļoti priecīgs, ja jūs man pārāk neuzkluptu. Tas ir mans pirmais ziņojums, un varbūt es uh, tā nevisai trāpīgi izteikšos. Es esmu kaut ko sagatavojis, bet es uh, saprotu, ka cilvēki to nemaz nevarēs izlasīt tagad uz uh, ekrāniem. Pasīsimies, kas ir uz šīm tabulām. Tās ir, tie ir struktūra fondi uz 1. janvāru par eh, visiem, tad par visiem fondiem. Problēma, kādēļ es neesmu izdrukājis, ir tādēļ, ka šie skaitļi vēl jāpārbauda. Un es iedevu šīs tabulas priekšsādātājiem un Ārneru kungam no DG Regi un jānoskaidro, vai šie skaitļi ir pareizi, jo es pats tos aprēķināju, un nekur citur nav tie pilnībā aprēķināti. Bet tie ir ļoti vispārīgi, jo man bija ļoti maz laika. Situācija nav pārāk optimistiska. Mīniešu galvenos skaitļus. Maksājums, ko maksā komisija dalību valstīm. Es nerunāju par naudu no iemaksām dalību valstīm, maksājumi no 07. līdz 13. gadam, ja paņem visus fondus, ir tikai 8,6% vidēji. Un mēs esam 4. gada sākumā, un es nedomāju, ka mums izdosies sasniegt svaidzīgos mērķus. Un mēs pabeidzam 2000. un 2006. gada finanšu periodu diviem fondiem, neiegūstot 1,5 miljārdu un reģionālais fonds neieguva 2,5 miljārdus, tad kopumā 4 miljārdi tika zaudēti kohēzijai un tie, šī nav tika iztērēta citiem mērķiem, tur pienfondam un tā tālāk. Nav citu avotu budžetā vienkārši finansējumam. Un vēl. 8,6% ir vidēji 63% dalību valstīs skaits vēl, vēl mazāks. Un trasākais ir 3,3%. Un labākais koeficients ir 17,2%. Ja pastamies uz visiem fondiem, tad sākotnējā situācija ir tāda, ka dalībvalsts ar augstāko struktūru fondus iedzīvotāji, ko saņem no Eiropas komisijas, ir arī augstāka apguvas likme. Tas nozīmē, ka šīm valstīm šī nauda ir nozīmīgāka. Piemēram, mēs varam minēt valstis, kurām ir 300% Eiropas komisijas līdzekļi uz iedzīvotāju. Viņiem ir apgūta 10 no 12% un pat 17%. Es eh, šīs valsts nesaukšu, atvainojiet, bet ir jāsaka, ka arī otra puse, kur šis te apgums ļoti zems. Šīs valsts nerūpējās par savu līdzekļu apgūšanu, un tas nav labi. Un šīm valstīm nav nekas saistīts ar IKP samazinājumu un deficītiem, nē. Un galu galā mēs varētu šos fondus skatīt kā temperatūru slimnīcā. Uh, bet es skatos uz konkrētiem fondiem. Sociālais fonds maksājuma likme ir augstāka, jo ir viegli piesaistīt aizdevumus nekā kohēzijas fondā, kur tiek būvēta infrastruktūra. Tur šis skaidrs ir 14,2%. Tomēr 66% valstu ir zem šīs likmes un sliktākā likme ir 7%. Un situācija nav tāda kā citās valstīs, piemēram, par viegliem aizdevumiem sociālā fondā. Valstis ar augstāko sociālo fondu uz iedzīvotāju, ko maksāja e kā, ir zemākie apgūves likmes, nav nekādas sasaistes. Jūs ejat no viena fonda uz otru un jūs nesaskat nekādu sistemātiskumu. Ir valstis, kurās ir 2,5 reizes vairāk līdzekļu uz iedzīvotāju no Eiropas komisijas, un apguvs likme ir daudz zemāka. Un, ja skatām no reģionālās attīstības fondu, vidēja apguvs likme ir 9,3%. Tas ir sliktākā sociālajiem fondam. Un 56 valstīm šis skaits ir vēl zemāks. Ir valsts, kurās apgūst likme kaut kādu 4%. Ja pastamies gal galā uz kohēzijas fondu, kur ir tikai 15 dalībvalstis, nevis 27, 12 šīm fondam nekvalificējas, bet arī šeit izpilda ir tikai 12% un 60% valsti ir zemāk vēl, un zemākā likme ir 6%. Un tāpēc jau Sidonijas kundzei teicu, ka nav jāsaka, ka kaut kāda skaita uzlabojās, gal galā tomēr problēma, kas no šī izriet, paskatieties pagātnē, 2000, 2006. gadais, 4 miljārdi netika apgūti, un ja tā tas arī turpināsies, tad drīz būs tāda situācija, ka mēs neapgūsi vēl lielākas summas. Šo fondu termiņš ir beidzies jau pirms pusgada, un tas tika pagarināts divas reizes. Un tad mēs nonāksim situācijā, ka nauda netiks izmantota, un tad parlaments mēģinās šo naudu izmantot citos, citiem mērķiem. Nu, protams, citiem tas ir labi, bet Mums fondu politikā tā ir vienkārši katastrofa, koheizija it sevišķi. Tik daudz par situāciju. Runājot par šo atzinumu, ļoti īsa vēsta. Pozitīva lieta no komisijas. 2009. gada beigās komisija izteica priekšlikumu, kuru izpildīja parlaments 2009. gada budžetā, lai palielināt avans maksājums koheizijas un sociālajā fondā. Tas tika izdarīts, nauda tika samaksāta un palielinājās nedaudz maksājuma likme, bet beigās šis likmes procents tomēr nav tik pozitīvs. Nākamie priekšlikumi, kas nāca krīzes laikā, bija šādi. Mēs runājam par sākot no jūlija priekšlikumu, kas nāca no komisijas pagājušā gada jūlijā, Komisija piedāvāja, ka valstis, kurām iet vismagāk krīzē, nebūs jānodrošina līdzfinansējums sociālajos fondos, un komisija seks šos līdzfinansējumu maksājumus tikai sociālajā fondā un tikai 4,5 miljārdu apmērā. Un es nezinu, kā 4,1 miljārds, nezinu, kā viņi to aprēķina, bet tāds, nu, tas skaidrs ir. Ja pasmies uz 2010. gada budžetu, uh, tad atšķirības starp solījumiem un maksājumiem ir 2,5. Bet, kā man ir mācīts, ja saskaitam starpības starp solīto un maksāto sākot no 2007. gada sociālajā fondā ir 31 miljards kopā. Līdz ar to atšķirība ir 23, 24 miljārdi. Es teiktu, ka šāda frontloading sistēma nav visai laba, un padomē ar to ir grūtības, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Ja jūs izmaksājat tik daudz pāris gadu laikā, tad tas būs radīs problēmas līdz pat finanšu perspektīvas beigām. Un tādēļ padome atteicās un arī šajā atzinumā referents un es teicām, ka nevar to pieņemt divu iemeslu dēļ. Nav pietiekam daudz naudas sociālā fondā šī gada budžetā. Nav prātīgi ņemt naudu no citiem fondiem, jo komisija neļauj nacionālām valdībām to darīt. Un otra lieta - dalībvalsts nebūs gatavs tik daudz iemaksāt, lai palielinātu maksājumus. Padomu ir pieņēmusi citu lēmumu, un to atbalstīja reģionu komitejas referents, un vakar es uzzināju, ka politiskās grupas izlēma neizdarīt nekādas grozījumus šajā priekšlikumā, un šis priekšlikums, par ko es izteicu komentāru, ir tāds, ka padomu teica, ka tas ir pārāk liels līdzekļu apjoms, kas jāmaksā valstīm kurām ir IKP kritums lielāks par 10%. Un šīs valsts, protams, ir ārpus Eirozonas, kā jūs saprotat, jo nevar tiešos aizdevumus sniegt Eirozonas valstīm. Tad tur būs palielinājums 2% sociālajā un 4% kohēzijas fondā. Uh, Es uh, aprēķināju, ka ir tikai 5 šādas valsts, tos, tās jūs redzēsiet pirmajā pielikumā. Otrajā pielikumā jūs redzēsiet, ir nepieciešami 0,4 miljārdi sociālajiem un 0,3 miljārdi kohēzijas fondam. Un es skatījos, vai šīs valsts ir tās, kurām ir labas apguvis likmes, citādi mēs dosim papildus naudu valstīm, kas to nemaz neizmanto. Es varu teikt, ka šīs valstis nav starp sliktākajām apgūziņā, tās ir virs idējā, bet nav nekāds sastais starp budžeta deficītu, IKP kritumu un apgūves līmeni. Bet pirmkārt netiks prasīt, cik daudz naudas, un otrkārt ir jābūt jaunai sistēmai un jābūt paskaidrotam, kāpēc ir šādas liels atšķirības starp valstīm, jo nav iespējams mainīt komisiju vai reģionu ģenerāla direktorātu, ja atšķirības starp apgūles likmēm ir pat mērāms pieckārt. Tātad dažas valsts piecreiz ap, labāk apgūst šos līdzekļus. Kaut kas nav īsti kārtībā atsevišķās valstīs, un tādēļ, manuprāt, es mēģināju izteikt vienu lietu. Mēs atbalstam minimālu pieeju, nevis maksimālo, jo maksimālajai vienkārši nav loģiski pamata. Otrkārt, mēs aicinām komisiju grozīt budžetu par 0,7 miljārdiem, nevis par 4 vai vēl vairāk miljārdiem, un mēs skatīsimies uz solītajiem līdzekļiem, jo problēma Sūra kungs un komisija sniedz informāciju katru tri, trešo mānes, mēnesi, un jūs sniegsiet informāciju katru mēnesi. Un problēma ir tāda, ka šī informācija nesniegs jums skaidru sistēmu. Jūs runājat par atšķirības starp maksājumiem un. un saistību apropriācijā. Un pats galvenais jau beigās ir maksājumu likme. Nauda, kas tiek izmaksāta proporcionāli piešķirtajiem fondiem. Un tādēļ es uzskatu, ka mēs varam atbalstīt Es darbojos arī tajā komitejā, bet ir viena lieta, kas ir pilnīgi skaidrs. Es nezinu, vai to uh, vidējā termiņa budžeta pārskatā, vai tas ir jānozē citu brīdi, kādēļ ir tik zemi skaitļi. Viss pārējais ir izlasāms sagatavotajā dokumentā. Paldies! Paldies referentam par ļoti padzināto situācijas aprakstu un par to noteikti ir vērts parunāt, bet es ieteiktu atlikt šo debatu līdz nākamajai nedēļai. Un mēs arī pagarināsim termiņu grozījumu iesniegšanai pēc 4. marta, lai mēs varētu noturēt sakarīgu debati un sagatavot grozījumus. Tikmēr pielikumi ar visiem skaitļiem būtu jāizdala Godmaņa kungs mēģināja parādīt šos skaitļus, bet, diemžēl, tehnoloģija šeit uh, parlamentā nav aizgājusi tik tālu, cik Godmaņa kunga intelektuālās prasmes. Un tādēļ, jāsaka, mēs neesam pietiekami daudz teikuši iepriekš, un komisija arī noteikti būs kaut kas sakāms par šo tēmu. Par ko budžetu komitejā balsosim 16. martā, grozījumi jāiesniedz pāris dienas pirms tām, un tad sagatavosim atzinumu reģionu komitejai, kas balsos 18. martā. Godmaņkungs, paldies, un es ieteiktu, ka mēs pabeigsim debats par šo svarīgo ziņojumu nākamnedēļ. Elga Trupel. Es domāju, ka tagad mēs varētu dot vārdu Helgai, un viņa varētu pastāstīt par saviem priekšlikumiem attiecībā uz citu institūciju budžetu sastādīšanas vadlīnijām. Un mēs sveicām ģenerālsekretāru un viņa darbiniekus, kuri tad var ieņemt mūsu viesu no Investīcijas bankas vietas. Helga lūdzu, paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētu sākt ar centrālo strateģisko jautājumu. Nav nekāds noslēpums pēc ilgām debatēm, beidzot stājās spēkā Lisabonas līgums un uh, tagad strādājam pie jaunās budžeta procedūras saskaņā ar Lika, Lisabonas līgumu. No vienas puses mums ir tāda politiskā pieeja, ka Eiropas parlaments, kā arī citas institūcijas, uh, vēlētos saskaņā ar paplašināto kompetenci reaģēt uz to, ko no mums pieprasa Lisabons līgums, un, eh, protams, mēs vēlamies arī būt izauguši savām jaunajām kompetencēm. Protams, debats nenorisinās pirmo reizi, pagājušā nedēļa laikā mēs jau par to runājām, mēs runājam par 2010. gada budžetu, bet izaicinājums ir kļūs vēl lielāks, tas ir kļūs lielāks attiecībā uz 2011. gada budžetu veidošanu. Protams, uzklausot eh, mūsu ģenerālsekretāru Klausu Vēlskungu, es vēlējos pie tā vēlreiz atgriezties, bet nu tagad varbūt jums vēlējos radīt tādas uh, uzzīmēt pirmās aprises, uh, ko es domāju par 2011. gada budžetu. Es domāju, ir ļoti svarīgi, ka mūsu parlamenta un citu institūciju kompetences tiek saskaņotas ar Lisabonas līgumu. Uh, Tātad 20% eh, no 1988. gada eh, nav tāds fundamentāls akmenī iecirsts princips. Nē, ir mainījušies principi, ir mainījušies apstākļi, ir eh, jauna politiskā situācija un tieši ņemot vērā visus šos apsvērumus, mums arī jābūt spējīgiem mainīties. Tajā pašā laikā mēs pieredzam finanšu un tautsājumniecības krīzi, eh, budžeti dalību valstīs ir visai knapi, tas gan nenozīmē, ka mēs varētu samazināt savus ambīcijas. Mums ir nepieciešams tāds pareizais politiskais atsumērs, kādas ir iespējas, cik tālu mēs varētu rīkoties saskaņā ar savu budžetu. Mums ir jāpadomā arī par to, ko šie jaunie apstākļi, jaunais laikmets nozīmēs budžetam gan komisijai, gan padomēji. Es domāju, ka 22% robeža nav pieņemama, par to noteikti vēl ir jādiskutē gan mums, eh, budžeta komitejā, gan arī uh, birojām un ģenerālsekretāram, kā arī komisijai un padomēji, ir jāņem vērā konkrēti principi, proti, ja ir bijušas vienošanās, eh, kaut vai 88. gadā ir bijušas vienošanās, noteikti ir jābūt sarunām, konsultācijām, ir jāvienojas, kā tad uh, mēs aizstāvēsim institūciju intereses. Uh, Protams, mums ir eh, jābūt gataviem komunicēt vienam ar otru un eh, sadarboties, jo mēs nevēlamies šo labo sadarbības garu nekādā veidā iedragāt. Es domāju, ka. Protams, ir jānovēl konkrētas robežas, eh, kas mums ir mm, jāievēro tā politiski, strateģiski viedi rīkojoties. Nevajadzētu šīs robežas mēģināt pārkāpt vai, nu, mēģināt te testēt, izmēģināt kādu pacietību. Ziņojums, kas atrodas jūsu priekšā, ir tāds pirmais mēģinājums. Mums vēl daudz kas ir jāprecizē. Turpmāko nedēļu laikā nevēlos tagad strept karstu. Vēlējos runāt vienkārši par vairākām idejām, domām. Mums jārunā par to, eh, cik atbilstoši ekoloģiskajiem standartiem ir mūsu bīroji, mūsu ēkas, ko mēs darām, kā izskatīsies nākotnē viss šī ceļošana. Protams, mēs arī pieminējām vienu jautājumu, proti par Microsoft režīmu. Šajā ēkā te valda tāds kā Microsoft monopols. Uh, un mums noteikti pašiem Eiropas parlamentā vajadzētu padomāt par to, kādas ir jaunās normas un noteikumi. Saskaņā ar procedūru būtu labi dot vārdu ģenerāla sekretāram Bēles kungam, lai viņš varētu mūs iepazīstināt ar savu redzējumu, kā viņš aplūko visu šo lietu, un pēc tam es noslēgumā vēl runāšu un arī atbildēšu uz kolēģu komentāriem. Paldies! Très bien, je vous remercie. Euh, je... Paldies! Vēl tikai viens punkts, ko Helga pieminēja. Tātad šī ēku tā saucamā savietojamība. Francijā ir izveidots mehānisms, kas visai labi darbojas. Mēs veicinām to, lai cilvēki uz jumtiem izveidotu saules bateriju, izvietotu saules baterijas un jāsaka, tas darbojās ļoti labi, jo izmaksas ir būtiski zemākas nekā pērkot elektrību no galvenā elektrības piegādātāja. Bet, nu, protams, tas ir dalība valstīm uh, jālemj pašām. Varbūt Beļģijas kolēģiem tas varētu būt interesanti, un varbūt mēs varētu izmantot, piemēram, parlamenta ēku jumtus Briselē un Strasbūrā, kā arī Luksemburgā. Vai jūs gribat runāt tagad vai vēlāk? Labi, tagad lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs, referentes kundzi, godātie deputāti. Vēlējos pateikties par iespēju jūs uzrunāt un eh, runāt par to, eh, kādā stāvoklī atrodas eh, pašreizējais vadlīnijas prezidējs jau apspriedās pirmajā saruna kārtā. Rītdien prezidijs balsos par šīm vadlīnijām. Protams, tas ir tikai pirmais solis. Un 8. martā saskaņā ar mūsu kalendāru mēs runāsim par sākotnējām vadlīnijām. 24. martā iespējams eh, mums nāksies pieņemt lēmumu. Sākumā vēlējos pateikt, ka varu pilnībā piekrist mūsu referentei, it sevišķi runājot par Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Vajadzētu uzdot jautājumu, kā Eiropas parlaments varētu darboties visefektīvāk, lai pilnībā baudītu savus jaunās tiesības saskaņā ar Lisabonas līgumu, un lai tas viss norisinātos nevien uz papīra, bet arī reālajā dzīvē. Pirms neilga laika man bija iespēja tikties ar eh, Vācijas valsts sekretāru, un viņš teica, ka eh, viņam savā ministrijā ir uz eh, padomas darba grupām regulāri jāsūta 200 darbinieku. Tātad padomājiet, ko tas nozīmē un kādu piepūles prasa arī otrā likumdevēja nometnē, un tādēļ vajadzētu pavaicāt arī, vai mums ir pietiekam liels kapacitāts, pietiekam daudz resursu, lai ko tādu veiktu. Mums noteikti nākamajos gados pieņem, pieņemot uh, vadlīnijas un pieņemot budžetu vajadzētu ņemt vērā mūsu deputātu politiskās vajadzības. Uh, Tā tad ir paredzētas papildus atbalsts komitejām, grupām un arī atsevišķu deputātu sekretariātiem. 2011. gadā ir paredzēts eh, sniegt tādu netiešu atbalstu eh, mūsu deputātiem, piemēram, eh, ir šie politikas, departamenta politikas nodaļas, budžeta politikas nodaļas, un Eh, pateicoties šādām nodaļām, eh, deputāti var eh, saņemt atbalstu, protams, arī biblioteku šeit vajadzētu pieminēt, šeit deputāti arī var darboties un veikt papildu darbu. Tas viss ir paredzēts kā papildinājums budžeta grozījumiem 2010. gadā, un tad vēl ir vēl viena pozīcija sekretariāta izdevumiem, lai katrs deputāts papildus vēl varētu nodarbināt vēl vienu darbinieku. Tālāk institucionālās saistības. Ja mēs vēl neesam vienojušies ar padomi, kādi mehānismi tiks izmantoti, proti, uh, Eh, papildus 18 deputāti stāsies darbā saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mēs saprotam, ka būs 18 papildus deputāti. Šie deputāti paredzams sāks darboties parlamentā 2011. gadā. Protams, mums ir jārunā par primārajām tiesībām, par to piemērošanu, lai integrētu šos deputātus pēc iespējas pilntiesīgāk, pilnesinīgāk parlamenta darbā. Ir jāparedz līdzekļi, resursi šiem jaunajiem 18 deputātiem. Šie cilvēki pagaidām ir novērotāja statusā, bet 11. Eh, gadā ir paredzēts, ka viņi kļūs par pilntiesīgiem deputātiem tālāk. Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā kļūst aizvien reālāka, un ņemot vērā pēdējo dienu aktualitātes, eh, ir iespējams eh, atvērt jaunas sarunu vešanas nodaļas. Mēs eh, lēšam, ka 2012. gada sākumā pie mums piepulcēsies arī Horvātijas deputāti, un tas nozīmē, ka 2011. gadā mums attiecīgi ir jāpaplašina valodu dienests, lai būtu pieejams tulkojums arī Horvātijas valo Horvātu valodā, ja mēs vēlamies nodrošināt pilnīgu daudzvalodības režīmu, arī tajā skaitā jaunajiem Horvātijas deputātiem. It sevišķi, šajās valstīs ir mm, jāpieņem darbā cilvēki, ir paredzēts 140 štata vietas, un 2011. gadā būs eksāmeni Horvātijas um, darbiniekiem no Horvātijas, it sevišķi mēs šeit runāsim par valodienas paplašināšanu, bet eh, kamēr iestāja vēl nav ratificēta, šiem cilvēkiem tiks piedāvāti tādi elastīgi pagaidu līgumi, viņi vēl nestāsies darbā kā ierēģi. Uh, Protams, eh, kādu laiciņu pirms tam jau pie mums ieradīsies novērotāji no iestāju valsts, un 2011. gadā līdz ar to ir jāparedz attiecīgs finansējums, lai šie novērotāji no Horvātijas varētu ar eh, pilnu spāru mesties parlamenta darbā. Ir vēl ceturtais izmaksu komplekss, vairāk gadu programmas pēdējā gadā tika uzsākta trīs gadu ēku programma. Tas tika darīts pēc tam, kad bija vairāki incidenti, un mēs visi kopīgi apzinājāmies, ka ir vairāk jādara ēku uzturēšanas politikas labā, mums ir jāsaglabā esošās kapacitātes, lai varētu arī vērtēt ārējo ekspertu darbu. 2011. gads būs otrais trīs gadu programmas gads. Nu, varbūt vēl jāpiemetina, tas ir būtiski. Tātad mū, jūsu budžeta komitejai e, ir jāņem vērā tas, ka prezidents ir piedāvājis ilgadēju uh, politiku ēku jomā. Tripels kundze noteikti to vērtēs atzinīgi, bet ir jārunā nevien par ēku politiku, bet uh, arī jāpievēršas enerģētikai un transportam. Tātad uh, ir jāsasaista ekoloģiskie trans un transporta jautājumi ar ēku politikas jautājumiem, jo šo trīs jautājumu kompleksu ir jāplūko kā vienots vesels, nevajadzētu te neko nošķirt. Uh, darbs ir pavirzies uz priekšu priekšu visai ievērojami, un es varu prognozēt, ka mums patiešām būs tādas intensīvas diskusijas par ilgtermiņu un vidēji termiņa ēku politiku. Iespējams, ka secinājumi tiks piedāvāti jau martā, 24. martā mēs jau varēsim nākt klajā ar konkrētiem rezultātiem, un to varēsim attiecīgi integrēt un ņemt vērā 2011. gada budžetā jārunā arī par tiem kritērijiem, par ko mēs vienojāmies, tātad kurš drīkst tātad pret, kurš cilvēks drīkst pretendēt uz cik lielu teritoriju, uz cik lielu telpu šeit parlamentā un apkopot visu šo informāciju mums ir jāņem vērā, cik lielas telpas, cik daudz hektāri ir mūsu rīcībā, un tad mēs varētu domāt par to, eh, kā veidot savu ēku politikas ehm, stratēģiju. Tālāk informācijas un komunikācija tehnoloģijas jau pagājušajā gada budžeta procedūras ietvaros prezidijām tika pieprasīts izveidot vidēja un ilga termiņa stratēģiju. Darba grupa patiešām spēra uz priekšu tādus lielus soļus, un es ceru, ka marta beigās eh, jau prezidijā tiks pieņemts lēmums par informātikas un IKT stratēģiju. Protams, ir jāatrod labākais līdzsvars starp internalizāciju un eksternalizāciju jo šķiet, ka mēs tagad esam pārāk atkarīgi no dažādiem ārējiem operatoriem un tādēļ nevaram pietiekami labi kontrolēt piedāvātā pakalpojuma kvalitāti. Domājams, ka mēs varētu izveidot uh, labākas iekšējās struktūras, lai piedāvāt uh, pakalpojumi būtu labāk kontrolējami. Tālāk eh, jādomā arī par valodu dienestu. Valodu dienests vienmēr ir eh, bijis tāds kā maņkas kunga jājam zirdziņš. Mums ir jādomā par piešķirtajiem līdzekļiem, ir jāsaprot. ka mums ir jāņem vērā tas, kas norisinās tieši tagad, nevis jābalstās uz kaut kādu eh, piecus gadus vecu realitāti. Ir īpašais faktors, kas noteikti ir jāņem vērā. Kā jūs visi zināsiet, eh, parlaments veida sarunas ar Beļģiju par jaunām ēkām, par kompensāciju, un janvāra sākumā parlaments saņēma tādu visai pieklājīgu summiņu - 86 eiro, miljonus eiro. Tagad vajadzētu uzdot jautājumu, kā šo naudu iztērēt. Uh, Būtu labi, ja parlaments šos līdzekļus varētu izmantot tādā ilgā termiņā kā investīcijas, nevis to tā izmantot uh, tādiem neatliekamiem izdevumiem. Kādas varētu būt šīs ilgtermiņa investīcijas, par to noteikti ir jāpalauz galvas, bet tā tad jums uh, tiks piedāvāt pietiekama liela resursi, par kuriem noteikti jūs varētu tā palauzīt galvas, kā to izmantot vislabāk ilgākā laika termiņā, nevis izšķērdēt uzreiz vienā dirā. Nu, noslēgumā vēlējos pateikties par uh, labo dialogu, kas man bija izveidojies ar Tripels kundzi. Es jau teicu, ka šīs ir tādas pirmās principiālās padomas. 8. martā tiks piedāvāti konkrēti skaitļi un. Uh, ja jūs tiem dosiet savu svētību, tad uh, lēmums tiks pieņems 24. martā. Paldies! Merci, monsieur le général. C'était un uh déclaration très, très complète et, et très claire. Alors, j'ai plus... Paldies. Šī kopaina bija pilnīgi skaidra. Vairāk cilvēki ir pieteikušies runāt. Mums ir palikušas aptuveni 20 minūtes laika. Tādēļ centiesimies izteikties lakoniski. Fulgan kungs, lūdzu. Paldies priekšā. Tad pirmkārt vēlos sveikt referenta ziņojumu. Droši vien viņai nebija viegli, jo mēs vadlīnijas neesam saņemts no biroja, viņiem tās vēl ir jāizgatavo, un ir arī citi apstākļi, kas apgrūtina grozījumu iesniegšanu, piemēram, tas jāizdara līdz ceturtdienai, varbūt mēs varam birojam to darīt zināmu caur sek ģenerālu sekretāru un arī paši. Vārds lietas, ko vēlējos minēt. Viens, viens protams, ir 20% slieksnis, tāpat kā references, saprotu, ka priekšādā konferences piedāvāja palielināt slieksni no 20 līdz 22 procentiem jūsu klātbūtnē. Es vēlētos zināt, kāds īsti bija šis priekšlikums, un Barbara aicina mūs darbu, sadarboties, lai panāktu palielinājumu, un viņa arī aicina atrast veidus, kā finansēt šos 22%, varbūt jums ir kāds viedoklis par to. Citas lietas varbūt komiteja varētu pastīties uz integrēto zināšanu pārvaldības sistēmu, kas vienmēr tika runāta, par ko te vienmēr runā pagātnē. Es zinu, ka ir pietiekami daudz resursu mūsu deputātiem, un, protams, jārunā dažādām nodaļiem, un varbūt arī viens pieturas vietu internetam, kas varētu būt liederīgi. Un vēl kolēģi daudz runājuši par ēku politiku vai stratēģiju, un, manuprāt, tas jau ir nokavējies jautājums un, protams, ir jāatrod dažādi finansējumi un jāapsver visas izmaksas un jādomā par sadarbību ar citām institūcijām, varbūt kopīgi izmantot kādas ēkas un katrā ziņā apmainīties ar informāciju par izmaksām. Vēl viens jautājums, ko kolēģi varat skatīt, ir par personāla piešķiršanu sekretariātam pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un jautājumu, kas groza budžetu. Un es domāju, ka personāls tiek piešķirts atbilstošs darba sloga palielinājumam, bet uz doto brīdi tās ir tikai tāds aptuvens aplēses, un varbūt uz 20, 2011. gadu mēs būsim ar lielāku darbu slogu, un tad mēs varēsim saņemt vairāk personālu, un vajadzētu domāt par Europalu TV pārbaudis, paskatīsimies, vai tas vispār darbojas un kāds ir visizdevīgākais veids, kā sniegt informāciju pilsoņiem par parlamentu. Jās tas vai televīzija ir tas labākais veids. Un nepieciešams arī fiksētos un dažādos maksājumus, kā visas institūcijas mums ir fiksētie maksājumi, bet arī mainīgie maksājumi, un tieši šie mainīgie maksājumi ir tā joma, kur mēs varētu rast kādu papildus elastību Tie ir tikai pāris ieteikumi attiecībā uz jautājumiem un problēmām, un noteikti arī drīz vien būs šajā jomā kādi grozījumi. Paldies, paldies kolēģim Fernandškungs. Paldies priekšsādātājiem. Es gribētu apsveikt mūsu referentu par tiešām ļoti labi paveikto darbu. Gribētu pateikties arī ģenerālsekretāram, ka jūs ieradāties šodien, lai mums runātu. Es atbalstu viņa iezīmētās prioritātes. Likumdošanas darbs noteikti ir viena no tām, un es uzskatu, ka pasākumi, kas iezīmēti šeit grupām un uh, komisijām, dod mums iespēju uh, realizēt daudzas lietas. Mums ir budžets, par ko mēs esam vienojušies, un mēs zinām, ka mums šie resursi ir nepieciešami. Tas ir pārņemts konjunktūras programmā, un tad ir šie 20%. Es vēlējos pateikt sēkojošo. Mums vajag noteikt obligātos izdevumus, vajag šeit nosaukt konkrētas summas, ir jānovelk minimālā robeža, lai mēs varētu patiešām sasniegt šos mērķus. Ja mēs rīkosimies tādā veidā, mums arī ir jāpadomā par eh, to, cik lieli būs atsevišķi izdevumi. Tas ir nepieciešams, lai mēs vispār varētu izdzīvot, lai mēs varētu veikt cienīgu darbu. 20% vai mēs eh, tos pārkāpsim vai nē. Nu, tas ir atkarīgs no indeksācijas piektajā kategorijā. Mēs uzskatām, ka piektā kategorija ir jāpapildina ar visām administratīvajām, visiem administratīvajiem izdevumiem, un 20% būtu tie līdzekļi, ko mēs varētu tātad šādus griestus sasniegt tikai tad, ja mūsu izdevumi būtu pārlieku lieli. Tātad mums ir jākodificē administratīvie izdevumi, obligātie izdevumi un ir jānosprauž konkrēti kritēriji lai mūsu budžeta administrācija būtu efektīva un caurskatāma. Lisabons līgums, jā, protams, mēs varam teikt, ka vienmēr budžets pieaug un, un palielinās tā apjoms, un mēs redzam, ka rodas aizvien daudz jaunu uzdevumu, iespējams, no, noteikti ir iespējams ietaupīt. Mēs vēlamies efektīvu budžetu, mēs vēlamies, lai tiktu ievērot budžeta procedūra, bet tāpat nevajadzētu izlaist no acīm ar ilgtspēju. Tiek runāts arī par politiku. Mēs vēlamies zināt, kas mūs sagaida turpmākajos gados. Tādi ir mūsu galvenie mērķi. Mēs vēlamies pateikt, ko mēs vēlamies sasniegt, mēs vēlamies sasniegt izcilību. Šeit bija dažāda 20% robežas interpretācija, tātad šāda pašdisciplīna, paša ierobežošana, mēs to paši esam uzkrāvuši uz saviem pleciem. bija iesniegti budžeta grozījumi, tur tas tika ņemts vērā un Protams, mums noteikti vajadzētu eh, runāt par šo budžetu projektu, to visu ievērot. Mēs esam vienojušies par galvenajām vadlīnijām, bet šeit tomēr ir vairāki aspekti, kurus nepieciešams precizēt. Es nezinu, vai šeit eh, kaut kas ir pazudis tūkojumā, te ir runāts par administratīvo pārvaldību, profesionālo pārvaldību. Man šis teikums nav pilnībā saprotams. Uh, Un tālāk tiek runāts par antidiskriminācijas pasākumiem. Arī šis formulējums man šķiet tāds visai izplūdis. Nu, pašreizējā formulējumā vismaz. Tā tad izskatās, ka līdz šim nav bijis nekādu preddiskriminācijas pasākumu un tagad ir antidiskriminācija. Šis tātad valodas izmantojums ir visai neefektīvs un neskaidrs. Tā tad eh, ir jānorāda, kādi ir obligātie izdevumi. Nomenklatūra šeit nebūtu tik daudz no svāra. Nu, 20%, ja mēs šo robežu nesasniegsim, nu, vēl jau labāk. Bet, ja mēs pārkāpsim 20% robežu, nu, tad vēl tas nebūs pasaules gals. Mums ir nulles pamata budžets, mums ir uh, atzīmēti galvenie izdevumi, varbūt vajadzētu veikt uh, izmaksu un ieguvumu izvērtējumu, tādu analīzi, lai mēs varētu pieņemt efektīvākus lēmumus. Pēc tam mēs tad varēsim ar tīru uh, sirdsapziņu stāties Eiropas pilsoņu priekšā, jo parlaments taču pārstāv savus pilsoņus, un ja mums būs slikta administrācija, tad tas ļoti negatīvi ietekmēs mūsu pilsoņus, un mums nāksies par to maksāt augstu samaksu. Paldies! Kolēģi, uh, Paldies! Paldies! Patiešām lūdzu izteikties ļoti īsi. Jums tikai desmit minūtes. Maka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Daudz cilvēku runāja par 20% griestiem. Mums ir nepieciešama jauna formula nākotnē. Tā ir norma, kur pirmoreiz tika ieviesta pirms 20 gadiem, un ja nebūtu uh, Lisabonas līguma, un ja nebūtu uh, um, mūsu kārtības roļi, varbūt mēs, mēs par šo formulu nerunātu, bet man šķiet, ka mums tāda ir priekšstats par to, kādā virzienā skaitļiem vajadzētu attīstīties. Gribētu pateikties ģenerāla sekretāram par to, ka pieminējāt šīs galvenās prioritātes. Pirms gada Eiropas parlamenta deputāti uh, ļoti skaidri pateica, ka visiem Eiropas parlamenta deputātiem 2010. gadā ir jābūt iespējai eh, darboties eh, valodā, ko viņi, paši, ko, ko viņi saprot. Es esmu pateicīgs parlamentam un ģenerāla sekretariātam par šo iespēju. Mums vajadzētu attiecīgi tādā garā arī turpināt. Pirms diviem gadiem Eiropas parlamentā mēs uzsākām pilotu projektu, kas um, saucās uh, ad personam tulkojums. Un līdz tam mēs rietojam tikai 120 tūkstoši eiro no 4 miljoniem. Es ceru, ka 2009. gadā šis izmanto ap, ap, apgūtājs daudzums, apgūtā summa būs daudz augstāka. Ja runājam par valodu dienestiem, tad revīzijas palāta bija norādījusi, ka ir iespējams uh, atrast ietaupījumus, un tādēļ 2010. gadā mēs ieviesām horizontālo priekšlikumu, atliekot 5% rezervu visām institūcijām, ārējiem pak tulkošanas pakalpojumiem. Mums vajadzētu, tulkot, mums vajadzētu turpināt to 11. gadā un jāskatās, ko, kā nākotnē tālāk rīkoties. Es sagaidu, ka šogad visas institūcijas sāks domāt par uh, teletulkošanu, tātad tulkošanu no attāluma. Es sagaidu, ka Eiropas parlaments un arī citas institūcijas šogad sniegs aktuālāko informāciju par to, kā varam izmantot esošo kapacitāti efektīvāk. Visām institūcijām ir tāda neizmantota pagaidu kapacitāte, un to vajadzētu ņemt vērā. Es gribētu atsaukt atmiņā arī oktobra samierināšanās procesa rezultātu. Šajā gadā parlamentā būs iekšējais audits INLO ģenerāla direktorātā un drošības dienestos. Un tas ļaus mums pieņemt attiecīgi lēmumus par to, kā nākotnē to visu darīt. Tātad šeit ir jāiesaist ne tikai visas komitejas pārējās, bet arī budžeta komiteja. Te es gribētu atgādināt par apmeklētāju centru, kad es turien devos, es sapratu, ka liela daļa no tā viss stāsta ne tikai par Eiropas parlamentu vēsturi, bet par Eiropas Savienības vēsturi. Arhitektiem vajadzēja runāt vienam ar otru, jo diviem šiem projektiem ir jātiek koordinētiem. Paldies, Portāškungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par šo 20% robežu. Es nedomāju, ka mums ir jāsniedz atbildi tieši tagad īstenībā pietiktu pieņemt tautas partijas grupas priekšlikumu par piekto kategoriju, apvienot visus administratīvos izdevumus, un tad nevajadzētu nekādas procentu līkmes. Mums nevajadzētu tagad uz šo jautājumu atbildēt. Otrām kārtām. Kā mēs definējam uh, parlamentu budžetu? Mums ir jāsaprot, kā nošķirt citu institūciju budžetu pārvaldību. No vienas puses ir dažādas politikas jomas, un no otras puses ir racionalizācijas instrumenti, kas nekādā gadījumā neatiecas uz citu institūciju budžetu, bet ir iespējams, protams, arī līdzekļus ietaupīt. Es jums piekrītu. 65 miljoni eiro, kas paredzēti labākai likumdošanai, lai vienkāršotu, lai ietaupītu līdzekļus, lai, piemēram, varētu maksāt augstākas algas asistentiem, un viss izskaitās ļoti jauki un skaisti, bet Mēs šādu principu varam aizstāvēt tikai tad, ja mēs savā komitejā savu darbu izpildām pietiekami labi un drosmīgi pasakām, kuri izdevumi nav attaisnoti. It sevišķi tie izdevumi, kas rodas deputātiem un kurus nav iespējams attaisnot. No vienas puses ir dažādi pabalsti, uh, honorāri, un tas nav attaisnojams no politiskā viedokļa raugoties. Ja mēs, piemēram, izmantojam dažādas mērauklas, dubultos standartus, tas vairs nav attaisnojam, mēs zem tā nevaram parakstīties. Protams, ir daudz labu argumentu, lai varētu attaisnot savu rīcību, bet ir jāveic analīze un jāpadomā, cik augsti ir šie deputātu pābalsti. Kolēģis teica, ka ir jāskatās vēl, cik augsti ir ceļojuma izdevumi, bet ir tādi izdevumi, kas, um, nu, mainās, ir ļoti nevienmērīgi, un uh, cilvēki bieži vien ir tendēti izdot vairāk naudas, nekā tam vajadzētu. Lielas paldies, Gorans Fērns, lūdzu. Es izteikšos tiešām ļoti īsi, bet vispirms paldies Helgai. Man šķiet, viņas dokuments ir labs pamats tālākām diskusijām. Paldies arī Vēles kungām. Bet man ir jautājums. Vis, jūs visu laiku runājāt par nepieciešamību palielināt asignējums, bet tā kā šī ir budžeta komiteja, tad mūs interesē arī ietaupījumi. Vai ģenerāls sekretārs varētu pastāstīt par savām prioritātēm attiecībā uz ietaupījumiem, racionalizāciju un patreizējo izmaksu kritisku izvērtēšanu un efektīvākiem risinājumiem? Jo man šķiet, ka to arī vajadzēja iekļaut aplēsēs. Paldies! Paldies! Tārkie kolēģi, man ir vairāki runātāji pieteikušies, bet diemžēl mums nav laika vairs tik daudz, tādēļ es ierosinu, lai ģenerālsekretārs rakstiski atbild uz jautājumiem, kas tiešā veidā viņu skar. Un es tiemžēl nevarēšu dot vārdu pāriem kolēģiem. Tā kā Helga, lūdzu, jūsu secinājumu par šīm debatēm, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Um, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikt, ka esmu atvērta pilnīgi jebkuram uzlabojumu priekšlikumam, ja mēs runājam par labāku pārvaldību, labāku organizāciju, kas atļaut ietaupīt līdzekļus. Nu, ar atvērtām rokām sagaidīšu šāds priekšlikums. Jaņem vērā tas ka mēs vēlamies uzlabot savas darba spējas, rīcības spēju, arī komiteju kapacitāti. Protams, mums vēl nav piedāvāt nekādi konkrēti skaitļi. Mēs tikai varam runāt par tādiem galveniem principiem un vispārīgām aprisēm. Ja mēs, piemēram, palūkojamies uh, uz vienu ciparu, ko piedāvā komisija, tā tad viņi eh, rēķinās ar 2111 eh, miljoniem. Nu, es nezinu, vai šāda marža ir izpildāta. Tas nozīmē 160 miljonus vairāk. Nu, mēs līdz ar to mums nav jābūt nekādiem eh, ģēnijiem, lai saprastu, ka šo maržu nav iespējams sekt. Vēlējos pa pateikties visiem kolēģiem, kas pauda savu viedokli. Nākamo dienu laikā darīšu visu iespējamo, lai varētu konkretizēt gan savu politisko pieeju, gan arī izstrādāt uzlabojumu priekšlikumus. Nu, viens maz piemērs. Mums vajadzētu arī uzlabot piekļuvas iespējas politikam, kādēļ nekur nav norādes braila rakstā, piemēram, lai palīdzētu neredzīgiem cilvēkiem. Ir cilvēki, kas ieradušies parlamentā, kas uh, ir norādījuši, ka šis parlaments nav tik draudzīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas tā nav uzbūvēts. Nu, par to vajadzētu noteikti padomāt. Un es noteikti nākušu klajā ar vairākiem priekšlikumiem par uh, tādiem vispārīgiem vilcieniem, un pus arī atsevišķi individuāli priekšlikumi par uzlabojumiem. Paldies! Très bien, Paldies, liels paldies jums. Un tagad es ierosinu sekojošo punktu. Alvarošu punktu man šķiet vajadzēs atcelt uz nākamo sanāksmi, jo, diemžēl, pulkstens jau ir pusseptiņi. Un Tādēļ es pateicos jums un Helgai un paldies arī ģenerālsekretāram. Mēs tiksimies nākamnedēļ.